To varam attaisnot ar to faktu, ka pirms eh, budžeta komitejas sēdes sākšana mums bija uh, budžeta kontrolas komitejas un budžeta komitejas kopēja sēde citā zālē, lai pieņemtu ziņojumu par uh, Eiropas ārējo darbības dienestu rezolūciju. Šis balsojums ir noslēgts, un tagad mēs sāksim budžeta komitejas regulāro sēdi. Šo pēcpusdienu, rīt no rīta, rīt pēcpusdienā un ceturtdien priekšpusdienā mums ir tradicionālie balsojumi par grozījumiem budžetā. Tradicionālie, tradicionālā sēde, bet jauna procedūra atbilstoši Lisabonas līgumam, un līdz ar to katra no institūcijām uh, veic tikai vienu lasījumu. Tātad šis balsojums ir vēl nozīmīgāks nekā tas ir bijis pagātnē. Tātad sāksim šo pēcpusdienu izskatīt piektās. Uh, Uh, piektās izdevuma kategorijas administratīvo izdevumu komisijas daļu. Tad citas institūcijas, Helga Tripela ziņojums, un tad no rīta uh, priekšpusdienas citas izdevuma kategorijas. Kā budžeta uh, komitejas deputāti to zina, kas piedalījās uh, sēdē no rīta mums vēl ir um, nepieciešams, nu, zināms, sarunas lai sasniegtu noslēgumu vienošanos, kas ir nepieciešama šodien no rīta. Mēs noturējām sēdi aiz slēgtām durvīm, lai citu iestāžu spiegi nezinātu, kāds ir mūsu sarunu uh, līmenis un lai mēs būtu veiksmīgi sarunās ar citām institūcijām. Sveicu likumīgos citu institūciju pārstāvis. Tagad svē, sēdē. Uh, un dod uzreiz vārdu komisijas budžeta ģenerāla direktorāta pārstāvim. Viņš uh, skaidros Eiropas komisijas viedokli pirms mēs sākam mūsu skaidrojumus. Ģenerāla direktora kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es turpināšu tradīciju un būšu samērā uh, izteikšos īsi. Gribu pateikties par grozījumiem, kādi bija iesniegti attiecībā uz maksājumu saistībām un apropriācijām. Es gribu teikt, ka komisija augsti vērtē referentas mm, īpašo uzsveru uz līdzekļiem, kas tiek doti jaunatnes programmām. Tāpat arī izdevuma kategorija 1A un 4 Mēs uh, gan tā atturīgi izturamies uz grozījumiem, kas pārsniedz uh, manevrēšanas iespējas ceturtā izdevuma kategorija. Citi jūsu priekšlikumi, piemēram, par Palestīnu, vajadzētu atrast papildus līdzekļus Pakistānai. Jūs zinat, ka nākotnē būs uh, devēja valstu konference. Un mēs runājam par laiks pried līdz 2013. gadam tāpat arī šai kontekstā Um, vēlos vērst jūsu uzmanību uz uh, šo izdevumu kategoriju un uz to, ka līdzekļi nepieciešami. Gribu pateikties arī parlamenta deputātiem par to, ka maksājuma aprepriācijas ir saglabātas tādas, kādas ir uh, budžeta projektā bijušas. Jūs zinat, ka komisijas piedāvātais līmenis attaino no nu, pēc iespējas precīzāk tos skaitļus un ziņas, kādas ir komisijai šai brīdī. Tāpat gribu pateikties referentei par to, ka lielākā daļa administratīvo izdevumu komisijas sadaļā ir saglabāti, kā arī specializētā komiteja, lai budžeta projekts un arī atbalsts un maksājam, lai veidot administratīvu aprātu, lai varētu labāk apgūt eh, piedāvātās līdzekļus, kas ir nepieciešami. 2011. gada budžets un pat eh, stājoties spēkā Lisabonas līgumam mm, budžeta projekts, ko komisija ir eh, iesniegusi. Šeit nav nekāda personāla pieauguma, pat ir tāds zināms samazinājums. Bet neskatoties uz to, ja uh, padome lemtu 2011. gadam saglabās a, uh, savu priekšlikumu, tas skartu ne tikai institūciju darbību, bet neļautu neieviest a, uh, tos instrumentus, kādus dod mūsu rīcībā Lisabonas līgums, ne a, uh, prioritāri e, īstenot tās politikas, par kurām esam, kuras vēlamies īstenot. Izma, īsinājumu, ko piedāvā padome, samazinātu komisijas līdzekļus par 364 uh, um, ierēģiņu postiņiem un uh, 160 uh, līgumdarbiniekiem. Nu, tas ir apmēram viens komisijas ģenerāla direktorāts tiktu svītrots, un tas ir būtiski. Un tāpat daudz grozījumu ir iesniegti par uh, rezervi, par uh, uh, administratīviem maksājumiem, uh, Mēs atgriezīsimies vēl pie šī jautājuma, lai jūs pilnībā uh, informētu. Un pēc iespējas arī dosim jums uh, to informāciju, kur prasat. Es vēlos norādīt uz to, ka komisija turpina skrīn, uh, skrīningu personālu uh, ziņā. Tāda ļoti būtiska, būtis, būtiskas izmaiņas ir notikušas Mm, personāla darbības eh, jomā 31,8% administratīvā izpētē darbībā ir samazināta līdz 29,8% un turpināsim darbu arī 2011. gadam. Tagad vēl trīs elementi. Pirmkārt, tas ir ļoti nozīmīgi, uh, lai uh, eh, maksājumi un rezervis paliktu, lai komisija varētu turpināt darboties, lai nebūtu nekādu pārrāvumu, lai netikt apdraudēt uh, uz Savienības uh, prioritāšu īstenošanu. Nākošais. Ja rezervē nonāk uh, tie līdzekļi, kas iespējams būs jāizmaksā pēc uh, kopienu tiesu lēmumu algu jautājumā, tad vajadzētu pārgrupēt uh, citus uh, līdzekļus uh, maksājumu XX0101 komisija ir eh, nodarbinātājs un eh, at, izturēties pret personālu tā var tikai, nu, pilnīgi vienīgā veidā. Līdz ar to rezerves sadalīšanas pa dažādiem uh, eh, postaņiem uh, radītu mums, nu, tādu diezgan lielu pārvaldības problēmu. Treškārt. Rezerve, tās postaņi un tiem pievienotie postaņi. Vērš jūs uzmanību uz to, ka komisija nespējas atbildēt uh, uz dažiem, uh, dažiem jautājumiem. Piemēram, par uh, KDSP daži mērķi neatbilst 42.1 un 42.2 uh, principiem par budžeta disciplīnu labu pārvaldību uh, saskaņā ar uh, ko neviens no maksājumiem nav sākumā jāliek rezervē. Un šeit vajadzētu veikt, nu, mm, zināms, labojums. Un noslēgumā komisija uzmanīgi ir izskatījusi iespējas, kā varētu ieviest uh, izmēģinājumu projektus un sagatavošanas darbus tajos jautājumos, uh, kurus jūs mums nosūtījām pirms vēl vasaras. Jūlija analīze parāda, ka Komisija pilnā apmērā sadarbojas ar parlamentu, lai uh, izmēģinājumu projekts īstenotu. Un noslēgumā es gribu teikt, ka komisija pirms samierināšanās procedūras sākuma uh, prezentēs uh, vēstuli ar uh, izmaiņu projektiem lauksaimniecībā un zivsaimniecībā īpaši Un vēl labojumi būs iesniegti tuvākajā nākotnē, lai trīs jaunās aģentūras a, finanšu pāraudzībai arī tiktu ietvertas. A, un tas izriet no tās vienošanās, kāda tika sasniegt nesen likumdošanas jomā. Priekšsēdētāji kungs, tie bija tā, tās bija tās piezīmes, kuras es gribēju komisijas vārdā izteikt šīs sēdes un šo darbu sākumā. Paldies! Merci, monsieur le directeur général. Paldies, ģenerāla direktora kungs, par šo precizējumu. Nu, daļai ļoti skaidru un arī tādu viennozīmīgu. Mēs ļoti uzmanīgi raugamies uz šiem centieniem ieekonomēt, lai varētu labāk darboties un atbilst visiem tiem izaicinājumiem, kādus uh, Lisabonas līgums mums uzņem, un mēs esam arī uh, uzklausījuši par rezervēm un par uh, iespēju uh, rezerves fondā likt līdzekļus, kas ir domāti algu maksājumiem. Un ir nepieciešams, lai mēs uh, saņ, uh, nu, tādu principu uh, lēmu pieņemsim, ja mēs to pieņemsim. Uh, Un ja būs uh, šie līdzekļi rezervē, nu tad ir nepieciešama grāmatvedības uh, um, darbības uh, procesi. Grāmatvedības procesa piemērojums un varbūt, ka jūs varētu nu, tos ieteikumus par pilotu projektiem un sagatavošanās darbiem arī dot tieši referentē. Mēs uh, diskutējam par šiem jautājumiem arī starp grupām kā arī esam sapratuši, ka atbilstoši procedūrai nākošo dienu un stundu laikā būs par, gan par lauksaimniecību, gan zivsaimniecību uh, budžeta labojumu projekti. Kā arī uh, komisija un komisija to iesniegs un savukārt uh, gan uh, parlaments, gan padome reaģēs. Tas pats ir sasā, sakāms arī par trim aģentūrām par finanšu pāraudzību, par kurām ir sasniegts, a, a, sasniegts, nu, kā lai saka, sasniegt vienošanās. Nu, tagad sāksim balsojumus. Nu, tāds liels prieka brīdis. Tātad mums jāpārbauda, vai mēs spējam un varam balsot. Kas nozīmē, ka darba zālē, kurā mēs esam, balsojuma kartes jāizņem Liekas, ka ir uh, nepieciešams tas. Tā. Referentai nav kartiņas. Nu, re, nav balsojuma kartiņas. Nu, ko tad darīsim? Jārod kaut kāds risinājums. Es jums piedāvāju. Pavisam tā lēnām, lai nebūtu nu, nek nekāda sajukuma un ka mēs balsosim. Skaidri zinot, par ko mēs balsojam par pret, nu, bet vismaz jāzina par ko. Tātad sāksim. Dokuments numurs 4. RAP, RAP, 28. septembris 2010. gadā šādā formātā tas ir lūdzu. Paskatieties, vai visiem tāds ir, vai visiem tāds ir jūsu priekšā. Tur ir tādi lieli balsojumi uzskaitīti, politiskas vienošanās arī. Un tas ir tas, par ko esam vienojušies. Tas ir tas, par ko tagad esam vienojušies. Lielākajā daļā. vai uh, visiem ir uh, šis tā, un šajā dokumentā Divas pēdējās uh, līnijas. Sociāldemokrāti pat laban nespēja balsot par divām pēdējām pozīcijām un prasa papildu laiku, lai turpinātu sarunas ar referentu, lai vienotos par divām pēdējām pozīcijām pirmajā lapā. Vai varam pieņemt, ka varam par eh, pēdējām, pārējiem visiem uzskaitījumiem balsot. Jā, labi, tad tā arī darīsim. Tā tad. Pirmais balsojums - politiskās prioritātes. Jā, parlamenta prioritātes uh, eh, horizontālajā grozījuma jaunieši izglītība mobilitāte. Vai mēs varam balsot blokā? Jā. Tā tad Par visu lapas pusi blokā. Kas par? Paldies. Pret. Tā tad divi pret. Atturs. Neviens neatturs. Tāds partijas koordinātors sāk saprast, par ko balsojam. Voilà, mais en gros. Bet nu tā lielos vilcienos viņš smaida, līdz ar to viņš atbalsta. Tā tad. Tagad balsojam horizontālu pieeju par aģentūrām. Lapas puse 2 un 3. Lapas puse numur 2, 3. Šādi tā izskatās. Uh, Haugas kundze piekrīt balsojums blokā, kas par? Paldies. Pret. Divi pret atturas. Viens atturas. Viens atturas. Tātad. Uh, Anna uh, vēlas izteikt paziņojumu. Tikai gribēju jums pastāstīt, ka mēs balsojam arī par šiem četriem miljoniem aģentūrai. Je comprends que nous aurons. Tātad es esmu sapratusi, ka uh, zivsaimniecības aģentūra uh, balsosim atšķir, atsevišķi nedaudz vēlāk. Uh, referenti piekrīt, bet nu, mums būs atsevišķi balsojums par šo jautājumu. Uh, lai uh, Anna Jensen un viņas grupa būtu, uh, teiksim, apmierināta un tādēļ nepieciešams uh, balsojums tieši par šiem jautājumiem. Uh, Eh, mēs sākām ar aģentūrām tādiem vienkāršiem jautājumiem par pārtiks drošību un, un citiem. Nu, tie ir tādi otršķirīgi. Bet, nu, zivsaimniecība. Zivsaimniecībai būs tā nozīme, kāda tā ir. Tā tad piekrītam. Tagad varam pievērsties trešajam balsojumam. Par horizontālo pieeju administratīvā pārvaldība, labs pus 4 un 5 balsojums blokā, kas par Je vous remercie. Qui est contre? Pret. Paldies, atturas. Viens atturas. Divi pret, viens atturas. Plašs vairākums tātad arī tas ir pieņemts. Nākošais. Horizontālais grozījums par algas palielinājumu. 1,85% tas ir tas, ko šis ir tas strīds, kas ir kopienas tiesā, 6 līdz 9 labs plus ir daudzas līnijas, bet, nu, tāpat pozīcija, kas par. Paldies. Kas par? Tagad par. Kas ir par? Tautas partija ir pret. Nu, bet tad labāk elektroniski balsosim, lai vienkāršotu. Vai mēs varam uh, sākt balsot? Vai mēs zinām, kā balsot, lūdzu? Vienu brītiņu pagaidiet. Tiešām brītiņu pagaidiet. Viss darbojas, jā, labi. Tā tad sākam balsot. Un sekretariātam jāpaskatās, uh, ka visiem ir, nu, teiksim, mm, ka nav pa daudz deputātu. Referente par. Beidzam balsot. 22 pār, 15 pret, plus 1, tātad 23, 15. Pieņemts šis grozījums horizontālais par. Oui, absolument. Euh, alors. Tātad. Tas ir attiecināts uz komisiju un arī uz citām institūcijām. Vai kāds prasa, lai šie balsojumi atkārtotos par citām institūcijām? Nu, loģiski ir tas, ka tā pati, tā pati attieksme pret visām institūcijām ir, jo kopumā šis strīds ir kopienu tiesā, tad vai par vai pret. Nu, Tātad tas pats ir attiecināms uz citām institūcijām. Jā, labi, paldies. Nākošais balsojums. Desmitā lapas puse, horizontālā referentes pieeja. Uh, administratīvie izdevumi izņemot šo punktu, par kur jau balsojam. Kas par? Pret? Viens pret, kas atturs, viens atturs. Plašs vairākums pieņemts. Pēdējais balsojums. Horizontālais balsojums par uh, pētījumiem 11. lapas puse. Kas par? Paldies. Pret. Atturas. Viens atturas. Nu, praktiski vienbal, vienbalsīgi. Tātad pieņems. Mēs uh, esam labi pavirzījušies uz priekšu. Tātad. Tagad pāris tādu principiālu grozījumu. Mēs varam sākt izskatīt piekto kategoriju, izdevumu kategoriju. Tātad paņemiet jūsu būrtnīcu, kurā ir visi, respektīvi jūsu dokumenti, kuros ir visi grozījumi. Man tas izskatās šādi. Vai deputātiem arī? Nu, varbūt, ka jums tas ir mazāk, teiksim, labi noformēts, bet, nu, praktiski ir tas pats. Man ir krāsains izdevums, man jau ir, nu, arī balsojuma rezultāti un tā tālāk. Tā tad administrācija. Vai visi zina, uh, ir lapas puses, la, angļu, 163, 160. Nu, man ir 163. Es nezinu, vai jūs saprotat, bet nu skatieties. Ja kādam ir uh, kādas problēmas, tad labāk nu pagaidīsim, lai uh, nebūtu problēmas. Polino kungam ir kādas problēmas. Il faut, il faut aider monsieur Colino. Ok? Bon. Alors. Pirmais, pirmais 163 administrācija, komisija izņemot pensijas. Mēs visi esam šeit. Nu tā tad grozījums 42, 63 eh, Ehrenhauser kungs horizontālajā balsojumā ir ietverts. Tas pats 4606. 45, 51 Ehrenhauser Uh, nav uh, aptverts referents per, pret, kas par. Kas pret? Paldies. Atturs noraidīts. Nākošais 316. Ekon komiteja. Referenti par, kas par. Paldies. Pret. Zaļie un liberāļi, kas atturs. Paldies liel, vairākums par pieņemts. 42.21 Balcānī ir uh, aptverts. 43.63. Balsojam par piezīmēm. Par fiskālo federālismu uh, un tā tālāk. Referenti pret. Kas par? pret. Sansion. Paldies, atturas. Noraidīts. Piezīmes noraidīts. Nākošā lapas puse. 164. Nebalsojam par 43, 67 pilotu projekts, par to balsosim vēlāk. 47, 47 Ehrenhausers ietverts. Tas pats 46.05. Jābalso par 45.32 Ehrenhauser, referenti pret kas par? Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Paldies. Neviens nebija par. Trīs grozījumi nākošie 46, 46, 330, 46, 04 ir ietverti jābalso par 45, 31 Ehrenhauser, referenta pret, kas par. Viens par, kas pret. Paldies. Atturs. Paldies. Noraidīts. Nākošie uh, trīs ietveri 47, 45, 45, 98, 467 ietverts. Jābalso par 45-50 Ehrenhauser, kas par? Viens, par, apturs, norādīts. Visi grozījumi 168. lapas pusē ir ietverti. Nē, referents kundze lūdzu. Tā ir, ir, ir napadante crois que M. Hartung a un problème. Ah. Can you hear me? No. Ah. Attendez, I attendez, attendez, uh, Sidonia, pardon. Monsieur Hartung a un problème? Atvainojiet, Sidonija, vai ir kāda problēma te bija? Nu, mēs tā tad esam. Atkal kungs. 168. lapusē. Pašā lapuses augšā 050101 līnijā. Izdevumi, kas saistīti ar darbiniekiem aktīvā nodarbinātā lauksaimniecības un lauka attīstības politikas jomā. Labi? Sidonija. Jā, grozījumi. Visi šie grozījumi šā lapusē ir ietverti, izņemot nosacījumu rezervei 406. grozījumā NV komitejas gruntajā, un es esmu pret šo rezervu un pret jebkādām piezīmēm. Ļoti labi, tā tad. 168. lapuse, visi grozījumi ietverti, izņemot, kā Sidonija nu pat teica, 408 grozījumu, kur iekļauts no vienas puses rezerve un komentārs, kas to šo rezervu paskaidro. Tātad. Jā, jā, jā, balsosim tātad vispirms par šo. Pals par, par pārējiem grozījumiem nav jābalso, tie ir ietverti, bet tikai par 408. Kas ir par šo rezervi ar komentāru? Tātad tas ir tieši bedīgi slavenais jautājums par tabaks fondu. Tātad balsosim par tabaku. Kas ir pār, tie tad eh, arī nobalso attiecīgi referenti ir pret šo grozījumu. Beidzam balsot. 22 pār 15 pret. Šis grozījums ir apstiprināts, pieņemts. Nu, tā tad vairs neviens šai zālē nedrīkst smēķēt. Cauri. Beigta balle. Nu, vismaz smēķētājiem vairs nekad subsīdijas nepienāksies. Lieliski. Nākamā lapuse. 167. lapuse. 41, 37 hartonga grozījums. Referenti ir pret, kas par? Ārton kungs, nu jūs esat viens mums, kas ir pret? Paldies, atturs. Noraidīts. Tālāk 45, 49 Ehrenhauser grozījums. Referenti pa, pret, par, pret. Paldies. Noraidīts. 4600 ir ietverts, 4548 arī jābā, par to arī jābalso Ehrenhausers, referent pret, par, kas par? Pret? Atturs noraidīts. Tālāk. Turpmākie trīs grozījumi līdz lapas eh, beigām ir ietverti. Tātad 4162, 4763 un 4142. Nākamā lapuse. Tādā pašā veidā turpinam. Tālāk runāsim par citiem pārvaldības izdevumiem. 41, 42, 46, 01 ir ietverti, tālāk balsosim par 45, 47. Ērenhauser grozījums. Referenti pret par? Pret? An, paldies. Noraidīts. Tālāk 47, 40 tas ir ietverts, 46, 02 ir ietverts. Balsosim par 45, 46. Kas par? Paldies. Pret? atturs noraidīts. Tālāk 41, 44 ir ietverts, 46 no 3 ietverts. Balsosim par 45, 45, kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. Tālāk. 41, 46 ietverts, 47, 41 ietverts, 45, 93 ietverts. 45, 44 Ehrenhauser grozījums par, pret, atturs. Nu, tas ir viss ļoti vienkārši. Konstatēju, ka Ehrenhauser kungs ir ietvērs Nu, grozījumus samazināt par 10% visas līnijas. Tas viss ir daudz vienkāršāk. Nu, jūtu, ka tas ir tieši tas pats vairākums. Tāpēc es ierosinu katru reizi, kad parādās šāds grozījums par šiem 10%, tad uzskatām, ka šis grozījums ir jau noraidīts. Tieši tāpat, ka, nu, redzējām, kā tas notic ar jau virkni šiem, šī deputāta grozījumiem. Ja? Lieliski. Tātad 45, eh, 44 noraidīts, 47, 32 ir ietverts. 45,94 pār tas nākamā lapusē ir ietvert, 45,43 ar to pašu vairākumu noraidīts, 47,42 ietverts, 45,95 ietverts, 45,42 ar to pašu vairākumu noraidīts, 47,38 ietverts, 45,96 ietvert, 45,41 ar to pašu vairākumu noraidīts, 283 ietverts no kultūras komitejas. Un tas pats attiec 284, kas arī ir ietverts. 45,97 ietverts, vēl viens kultūras komitejas 285 grozījums ietverts, turpina 45,40 Ehrenhauser grozījums ar to pašu vairākumu noraidīts. Nākamā lapuse. Nākamā lapuse visā pilnībā ir ietverta, izņemot, izņemot 36.02. Nē, arī, tas, arī šis grozījums ir ietverts. Ļoti labi. Vis, visi šie grozījumi ir ietverti. Līdzīgā veidā arī nākamajā lapusē atrodamie grozījumi Visi šie 173. lapas grozījumi ir ietverti. Izņemot līdz pēdējai, pašai, pašai pēdējai līnijai 45.30, tas ir 535 es atvainojos, to iesnieg, iesniegus tautas partija, viņi ir noteikuši rezervi. Referente ir par šo grozījumu. Tātad 535 par. Paldies. Pret. Atturs ar vairākumu pieņemts, pilnīgi noteikti pieņemts. Līdz ar to šī rezerva ir apstiprināta. 45.30 ar to pašu vairākumu noraidīts. Šie mīnus 10% Mērenhauser priekšlikums. Tālāk nākamā lapuse. Tas pats attiec uz 46.31, bet 627. ir Alde grupas grozījums izsakot kritiku aprobāciju izlietojumam iepre, pagātnē. Tātad tas ir grozījums, kas ir iekļauts komentāros, nevis grozījums par summām, bet tekstā. Um, referenti grib izteikties. Jā. Gribēju tikai paskaidrot šo principu. Te ir virkne grozījumu, uh, kas attiecas uz piezīmēm un izsaka vērtējumu par pašreizējām budžeta līnijām, un es ieteiktu balsot pret šiem komentāriem, bet tāpat laikā, protams, es ņemu vērā to vēstu, ko tie izsaka. Es vienkārši domāju, ka šī nav tā īstā vieta, kur paust šādu domu, bet rezolūcijā, rezolūcijā pilnīgi noteikti mums vajadzētu šāda veida informāciju iekļaut, tātad iesniedziet grozījums rezolūcijā, un tur varam paust šo kritiku. Uh, Un es pilnīgi noteikti šādus grozījumus atbalstīšu, bet varbūt ne šajās piezīmēs pie, pie skaitļiem. Nu, tāpēc mans eh, priekšlikums ir tāds, kāds tas ir. Paldies. Tātad, ja pareizi saprotu, tad mūsu referenta vēlas šo kritiku paturēt pie sevis un pēc tam to paust rezultā, rezolūcijā, nevis tagad pie katras līnijas. Uh, Un par rezolūciju mēs balsosim plenāru sēdē, protams, vēlāk. Tātad, vai šāda veida priekšlikumi no referents puses eh, Alde var pieņemt un var varbūt atsaukt visus šos grozījumus, lai eh, atvieglotu balsošanas procesu? Jensens kundz, lūdzu. Barūkungs, paldies! Nu, faktiski mēs nevēlamies atsākt šos grozījumus. Jo es domāju, ka te tomēr ir ļoti svarīgi tomēr runāt par to, kā šī nauda tērēta. Tā, tā Labi, tad balsosim par to 627. referenta ir pret, kas par? Paldies, pret. Atturas. Paldies. Nu, divi lielie mamuti, divas lielās grupas noraida šo grozījumu. Nākamais arī Alde grupas grozījums no Alvaro Aleksandra ir identisks, bet par citu budžeta līniju. Nē, tas ir par to pašu, tas ir ietverts jau. Jā, šis, bals, šis grozījums jau ir ietverts. Tad nav atsevišķi jābalso par šo grozījumu, nav, un kā, labi. Nu, labi, mēs jau varam atkārtot par to nobalsot. Referents kundz, ko jūs domājat? Nu, es domāju, ka mums vajadzētu balsot arī par Ehrenhauser ziņojumu 4631. Kaut arī jūs iepriekš par to pasunājat, bet es domāju, ka mēs nevaram to atstāt bez kāda komentāra. Labi, man eh, mea kulpa, ļoti labi atvainojos. Varam balsot arī tā. Nodot nu, tā, tad balsojam 46, 31. Nē, es atvainojos 43, 53. Pēc idejas tas ir tas pats grozījums, pēc tam pie Ehrenhauser grozījuma vēl atgriezīsimies. Tātad 43, 53. Referenti pret. Kas par? Paldies, kas pret? Paldies! Atturas ar to pašu vairākumu, kas ar 627. Tātad 43, 31 Ehrenhauser grozījums. Tas ir grozījums, kas samazina uh, izmaksas, bet tas nav parastais grozījums, jo tas, acīm redzot, ir nedaudz citādāks. Tas šis nav šis 10% samazinājuma grozījums, šeit ir cita summa, nu, un tātad cita iedvesma bijusi referentam, kas par? Paldies, kas pret? Paldies, atturas viens atturējās noraidīts. Tālāk. Nonākam pie izmēģinājumu projektiem. 281 par to nebalsojam, jo eh, mēs neesam vienojušies par izmēģinājumu projektiem. Tālāk pārējām pie 309. Balsojam par to referents ir pret. Kas par? Mm, būs jābalso elektroniski jo šķiet, ka šeit ir politiska šķelšanās. Tātad sākam balsot, kolēģi. Visi nobalsojuši? Viena sociālista par daudz. No acīm redzot, viens ir jānovāc. Labi, jā, viens ir pats sev, pats sevi novācis jau lieliski. Nu, tad balsojums ir skaidrs, ir 30 pret 12 par, tātad noraidīts. 663. Ietverts, 428 arī ir ietverts. Pāriem uz nākamo lapusi. Visi grozījumi ir ietverti. Vai varētu uzskatīt, ka 405. par tabaku jau tika ietverts mūsu iepriekšējā balsojuma rezultātā. Nē, šis ir citādāks grozījums par tabaku, bet par cita veida līdzekļu izmantošanu. Labi? Jā. Nu, šis nāk no NV komitejas. Tā ir vienkārši šī grozījuma otrā daļa attiecībā uz rezervi. Nu, rezervi tieši šai pašā nozīmē, šai pašā uh, informācijas pieprasīšanas nolūkā. Jā, es sapratu, sapratu. Tātad. 247 bija, bet jābalso par 405 vēl. Labi, 405 referenti ir pret. Kas par? Ba jābalso būs elektroniski. Labi, tātad elektroniski balsosim par 405. Nu, lūdzu, nevajadzētu atkal būt tā, ka sociālisti ir par daudz. Visi nobalsojuši. Beidzam. Nu, lūk, 15 par 25 pret. Šis grozījums ir noraidīts. 423. par rezerves noteikšanu EFSAI. Pārtiks neka, nekaitīgam iestādē referenti ir par, kas ir par. Paldies, pret. Sociālisti un Alde. Un arī Hartonkungs. Bet lielākā daļa bija par. Labi. 423. pieņemts. 248. ietvert, 4591 ietvert un 4529 Ērenhozer grozījums ir atkal šis pats ar šo pašu vairākumu noraidīts. Nākamā lapuse. Pirmie trīs grozījumi ir ietverti Tālāk 4538 Ehrenhauser ar to pašu vairākumu noraidīts, tas pats at, tālākie trīs grozījumi. Eh, Ehrenhauser, Inge, Ingeborgs Grēslis un Ehrenhauser grozījumi ir ietverti? Nē? Es kļūdos? Atvainojiet? Acīm redzot, bija par ātru mazliet, labi, labi. Atgriežamies pie lapas sākuma. 194 no Lībe komitejas. Te ietverta piezīme. Komentārs referenti ir par šo grozījumu. Kas par? Pa, pret? Hartonkungs pret. Viens atturas. Šis komentārs ir pieņemts. Tagad 45.38. Šis samazinājums ar to pašu vairākumu Tālāk 4760 ietverts, 4235 Greslas kundzes grozījums par rezervas noteikšanu. Um, referenti ir pret, kas par? Nu, jādomā, ka Ingeborga ir pārni, vai ne tā? Kas pret? Atvainojiet. Surienkungs. Saskaņā ar mūsu aplēsēm mēs domājam, ka to, tas ir ietverts tautas partijas grozījumā, vai ne tā? Jā, bet mēs vēl neesam par to nobalsojuši, saka priekšādātājs. Viņas pašas nav klāt, mēs nevaram pat rēģēt uz šo komentāru. Bet, nu labi, tad balsos vienkārši, ka vai, kas par? Vēl vienreiz sākam balsojumu tātad par 42, 35 par, pret. Paldies, atturas noraidīts. Ja būs kāds cits tautas partijas grozījums, kur tas ietverts, nu tas ir cits jautājums, jā, bet šīs grozījums ir noraidīts. Tālāk Ehrenhauser grozījums 4759, ar to pašu vairākumu noraidīts. Un 519. Tas ir atkal rezerve, ko noteikusi tautas partija. Un referente ir par, nē, referente lūdzu vārdu. Priekšādā tā paldies. Es iesaku balsot par to. Bet mums komitejā bija drusku e, nesaskaņas un bija doma šo summu mazliet koriģēt, jo tam jāatbilst mūsu horizontāliem grozījumam, un tāpēc mans ierosinājums ir balsot par piezīmēm, bet par summu attiecīgi tad mēs varētu balsot vēlāk. Labi, saka priekšsādātājs. Vai varbūt, nu, tīri tehniski mēs varam pēc tam to koriģēt. Labi, balsosim tātad par rezerves noteikšanu, bet par rezerves apmēru tehniskā korekcija tiks precizēta vēlākā laika posmā. Un tātad, referente ir mums precizējusi situāciju. 519, kas par? Pret? Atturas? Labi, balsosim elektroniski, lai būtu efektīvāk viss. 519. Visi nobalsojuši lieliski. Mm, 20 pār 20 pret. Noraidīts tātad. Es atvainojos 21. Un vai nav tā, ka ir no tautas partijas pārāk daudz cilvēku? Nu, nu, nekad. Nu, vienmēr ir cilvēki, kas kaut kur parādās un pazūd. Nu, tā tad un referentas e, balss šeit ir svarīga un tā visu arī izšķir. Tātad šāda rezerva tiek noteikta. 4236 Grēslas kundzes grozījums nav ietverts. Tas ir arī, šeit arī runa par rezervu. Referenti ir pret šo rezervu. Kas ir par? Neviens pret. Visi atturas. Nu, daži, jā, nu, tā tad noraidīts. 45,89 ar to pašu vairākumu noraidīts, 45,88 tas pats, tas pats, vai ne tā? 45,88, nē, 45,28 grozījums ir citādāks. Labi, balsosim par to atsevišķi. Erenhauser grozījums, referenti ir pret, kas par? Paldies, pret. Aturs. Noraidīts. 47,58 un 47, 57 ir ietverti. Nākamā lapuse. Tas pats attiec uz 45, 86 un 45, 87. 45, 27 ir tas, ko saucam par noraidīt ar to pašu vairākumu, un trīs nākamie, kas ir Ehrenhauser kunga grozījumi līdz pat lapas beigām, ir ietverti. Tieši tas pats attiecas arī uz visu nākamo lapu 179. lapu. Tātad visi šie grozījumi ir ietverti, izņemot 45, 26, kas ir šis eh, norādīts ar vairākumu, ka mīnus 10%. Tātad, tātad pārējiem uz nākamo lapusi un nonākam pie 180. lapus. Un lūk, atkal lapa, kurā visi grozījumi ir iest, ietverti un Ehrenhauser grozījumi savukārt par 10% samazinājumu ar attiecīgo balsu vairākumu ir noraidīti. Ļoti labi. Pat 31.25 ir ietverts grozījums, jā. Lieliski. Pārējiem pie 181. lapuses. 45.52 ir ietverts, bet Četrdesmit divi, trīsdesmit četri savukārt eh, paredz Pārskaitījumu un rezervi. Pārvi, pārvedumu un rezervi. Par to jābalso. Mhm. Uh ehm, -huh. Tātad, turklāt, 514. tautas partijas grozījums, asim redzot, arī ir, ir, ehm, ir tāds, par ko jābalso pirms tam, vai ne tā? Vai kāds ir pret šāda veida grozījumu mai, maiņu? Nē, nu tātad 514, balsosim par 514, to tāds partijas grozījums. Nu es saprotu, ka referenti ir par, vai ne tā? Es pareizi es esmu uzminējis. Nu es īsti nezinu, referentē jāsaka. Jā, jā, te runa ir tikai par piezīmēm, vai ne tā? Referenti ir par? Referenta. Nu, man šeit tas ir tāds tehnisks jautājums par balsojumu secību. Nu, tas ir mans minējums. Jo piezīmes ir tieši tādas pašas, bet atšķirās skaitļi. Tāpēc es ierosinātu tautas partiju grozījumu 517. grozījumu. Ja par to mēs nobalsojam, tad būs ietvert arī iepriekšējie divi. Varbūt mēs varam izbalsot pirmos divus un tad balsot par pēdējo pēc tam, kā vēlties, bet man liekas, tā nebūtu pareizā secība. Jā, nu, referents kundze, vai jūs domājat, ka labāk vajadzētu vispirms balsot par 4, 2, 3 un 4 vai 514? Nu, es teiktu vispirms balsot par 517. Un, manuprāt, pārējie tad līdz ar to atkrist, ja mēs to pieņemtu. Labi, 517. vispirms. Šeit nav paredzēta nekāda skaitļa, nē, tā ir rezerve. 2011. gada summa palielinājumam, detalizētā palielinājumam. Tātad 517. Referenti pār. Tautas partiecim redzot arī, jo tas taču ir viņa grozījums. Kas par? Pret. Nu, šķiet, ka vairākums bija par, nebija pārāk liela entuziasma, bet, nu, tomēr laikam pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Labi. Tātad 517. elektroniski. Tout le monde a voté. Dépêchons-nous. Pasteidzamies, pasteidzamies, visi balsojam. Trūks divu balsu, divi ir aizsnaudušies, acīm redzot. Nu, pašvainīgi, beidzam balsot. 22 par 17 pret grozījums pieņemts. Līdz ar to varam uzskatīt, ka 42, 34 un 514 atkrituši referents kundze. Ir viens elements 514. grozījumā, kas ir saistīts ar pārvedumu, ar transferu, un tā ir daļa no, šī, no šīs piezīmes, un par to ir tomēr jābalso atsevišķi vēlreiz. Un es esmu pret to. Jā, labi. Bet 42, 34, vai tas tad ir ietverts? Pirms nonākam pie 514, vēl mums jātiek skaidrībā 42, 34, jā, tā arī ir tā problēma, ko es iepriekš pieminēju. Vajadzēja balsot par tiem visiem otrādi. Vispirms 514, tad 4234, tad 517. Bet, nu, tagad, es domāju, varbūt vispirms mēs varam balsot par 514, tātad par šo piezīmi, kas saistīta ar transferu, un tad pēc tam par 42, un tad pilnīgi noteikti 4234 atkrīt. Un, ja 514 jūs atbalstāt, nē, nē, neatbalstāt gan, labi. 514 referente ir pret. Kas par? Jā. Yeah. Nu, labi, pāriesim pie elektroniskā balsojuma, nav nekādas skaidrības. Referenti ir pret 514. Ko tad tautas partija dara? Nu, es arī gribētu balsot. Labi, visi nobalsojuši. 15 par 23 pret noraidīts. Nu tā tad. Mums tomēr jābalso par 42, 34. Nē, tas neatkrīt, jo 514. bija noraidīts. Viņi jau nav identiski šie grozījumi. Faktiski, saka referenta, summas atkrīt, bet jābalto par rezervu kā tādu šim grozījumā. Labi, 42, 34, nevis par cipariem, bet gan par pašu rezervas izveidu. Kas par? Vai ir kāds, kas ir par? Ne, neviens nav par. Jā, jā, Oldmājers kungs kundze. Jā, nu jūs tad optimists esat. Kas ir pret? Atturas? Noraidīts. Tātad. Nākamais par algām. 31,25 un 782 ir ietverti. Tālāk par īpašajiem padomdevējiem konsultantiem. E, man šķiet, ka komisija laikam vēlēs izteikties attiecībā uz 42.30 grozījumu. Jā, ģenerāldirektora kungs, jūs vēlaties izteikties? Es gribēju teikt, ka uh, ir tāds uh, saraksts ar padomniekiem un uh, vēlos vērst jūsu uzmanību. Paldies, Džeims! Man Nu, tā kā Ingas nav klāt, tad es gribēju atbalstīt šo grozījumu. Ir svarīgi, lai būtu šī informācija, lai mēs saņemtu šo informāciju no komisijas. Labi, tā tad grozījums notiek. Kas par šo grozījumu? 42.30. Referenti ir pret. Paldies. Par. Pret. Aturs. Grozījums pieņemts. 512. ir identisks grozījums, vai ne tā? Tā tad atkrīt. 45, 80. Vai var uzskatīt, ka šis grozījums ir noraidīts ar to pašu vairākumu? Ar šo, nu, šis ir atkal par tiem mīnus 10% no Ehrenhauser kunga. 513. rezerve referenta par kas par? Paldies, pret. Atturas. Pieņemts. 42, 32 ietverts. Atkrīt. 45, 37 tas pats vairākums. 3 nākošie labs puses beigās ir pilotu projekti. Nebalstosim par tiem tagad. 47, 36 ietverts, 42, 29 jauns, jauna rezerve, Greslis kundze piedāvājusi referenti pret. Pas, kas par? Neviens pret. Paldies. Atturs. Noraidīts. 518 rezervu tautas partija, referenti par. Paldies. Pret sociāli demokrāti ir pret, bet viņi ir tiek sakauti. Pieņemts šis grozījums. 45, 79 ietverts, 45, 36 mīnus 10%, vairākums noraida. Nākošie divi ietverti. Nākošā lapas puse. Sidonijas grozījums ietverts. Un būtībā viss ir ietverts līdz 46.39 Ehrenhauser. Tas nav parasts grozījums, bet rezerves pārvietojums izmaksas ēkām. Referenti par 46.39 pret, kas par? Paldies pret. Paldies atturas. Norādīts. Nākošais ietverts. Grozījumi 46, 40, 46, 57. Tāpat kā nākošie ir parastie 46, 38, 46, 53 vairākums pret. 31, 25, 756 ietverts. 46, 54 un. Uh, 46, 55. Ā, priekšsēdētājs saka, piedojiet. 46, 54 un 46, 55. Samazinājums, bet ar rezervi. Tas ir nedaudz atšķirīgs. Balsojam. 46, 54, un pēc tam tas pats vairākums būs tur nākošajā. Kas par? Pret? Atturas? Norādīts. Tas pats 46,55. 515. EPP. Referenti pret. Kas par? Tautas partija. Un Džeims. Kas ir pret? Vispārēji. Atturs. Vairākums pret. 42.31. Vai tas ir ietverts? Jā, ietverts. Nākošais. Viss atlikušais uh, lapusē 186 un 187 lapas pusē ir ietverti. Arī 188 Brisele 3, Brisele 4 nu, tā kā karaļvārdu burtiski tas skan, viss ir ietverts. 189. Luksemburga 1, Luksemburga 2. Mēs, nu, par citu karalu runājam, bet arī tas viss ir ietverts it kā. Turpinam. 190. lapa tagad mol. Nezinu, kas ir mol. Un Frankfurt pie mainas. Viss ir ietverts. Par karali Karlsruhe. 191. lapas puses Sidonija grib izteikt uh, mutisku grozījumu 3501 Sidonija lūdzu. This, uh, is an oral... Jā, tas ir mutiskais grozījums uh, līnijai 265702, kas attiec uz Eiropas skolu Karlsruē, un tāpēc es vēlētos ieteikt balsot par 4166, bet daudzums ir norādīts nepareizi. Pareizā summa, nesmējieties, ir 14991 eiro. Tāpēc, ka 14 991 eiro. Un grozījums ir 4166. Mums šeit bija horizontālās prioritātes, kur tika iekļauts Eiropas skolas, un šeit ir atšķirība, un skolēcim redzot šī summa ir svarīga. Tas izklausās maz, bet uh, tas vienkārši atstāja pilnīgi praktiskas sekas uz skolēniem. Nu, tā ir uh, Sidonijas uh, aritmētika, ir bijuši dažādi matemātiķi, bet nu, tagad ir Sidonijas aritmētika. Balsojam par šo mutisko grozījumu, kas par aritmētiski. Paldies pret. Atturs. Viens, at, viens pret. Tātad pieņemts. Tagad mēs varam teikt, Karlsro un Minhena ir pieņemts. Visa labs puse. Nākošā labs puse. Eksotiski vārdi. Var pasapņot Alikante, ietverta Varēze, pilnībā ietverts Bergene, pilnībā ietverts Kulham, pilnībā ietverts. Tie ir visi jūtas bērni, ja es to tā labi saprotu. Tad nākošais. Eiropas, pie, Eiropas Savienības pienesums otrā veida Eiropas skolām arī ietverts, bet uh, izdevumi personālam aktīvi nodarbinātam 45 ir ietverts, bet 516 un 42, 38 ne. Tie ir divi grozījumi par rezervu, par tiem ir jābalsos Igaunija lūdzu. Similā. Jā, tas ir līdzīgs tāds kā iepriekš. Mēs balsojam par 516 EPP grozījums, un tad es arī iesaku balsot par to. Un līdz ar to 438 atkritīs. Tā tad balsojam 516 sākumā. Referenti par. Kas par? Tautas partija par. Paši iesniedz, kas pret? Opozīcijā sociāldemokrāti liberāļi, bet nav vairākuma. Atturs? Neviens neaturs. Tātad vairākums ir par. Pieņemts, līdz ar to 42.38 atkrīt. Turpinam par rezervi. Uh, budžeta ģenerāldirektors un ārējā, ārējā nodarbinātie 42, 37 un ģenerāldirektors ir devies prom pat, kas par, kas pret. Paldies. Atturs. Viens atturs. Noraidīts. Ģenerāldirektors var atgriezties zālē pavisam mierīgi un viņš netiek vērtēts kā persona non grata. Nākošā lapas puse. Viss ietverts līdz. Sidonija prasa vārdu par 43.05 Gajer kungu. Nezinu, kāpēc, bet viņi uzsver, ka grib runāt. Es, ka je me trompe. Es kļūdos? 43.05. 43.05 Gaiers, kurš arī ir zālē. <laughs> C'est Utah qui est le porte. Tagad uh, Juta uzstāsies. Uh, tā bija tehniska kļūme. Mēs gribam pamatojumu, kā piezīmes. Tātad pamatojumus kā piezīmes. Tas ir viss. Visādi citādi paliek tā kā ir. Gaira kungs, tas tiešām tā ir? Jā. Labi. Sidonijas skaidrojums. Tagad lūdzu. Praktiski tas nozīmē, ka šis apjoms ir nosekts, taču jūs uzskatāt, ka uh, justification jāpier, jāpārvieno, eh, tātad eh, pamatojums jāpārvieto uz remarku eh, sadaļu, uz piezīmu sadaļu. Tā es saprotu pareizi, ja? Jā. Ok. Jā, labi. Qui est contre? Pret. Paldies, atturs. Šis grozījums no, norēdīts divi nākošie Ehrenhauser grozījumi ietverti. 45-35 pat tas pats grozījums, lapas puses beigas tāpat ietverts, nākošā lapas puse 45-34, tas pats vairākums. Tā ir 198 lapas puse, angļu variantā. 28.01.03 uh, pozīcija. 28.01.03. Jūs vēlaties uzstāties? Nē. Nākošais 29.01.01. 47.34 ietverts. 42.33 pārnesums un rezerve. Referenti, lūdzu. Have, uh, something... Jā, man ir jāsaka kaut kas par līniju 29.01.01. 4, 2, 34 grozījums e, faktiski aptver to pašu summu, kur mēs nobalsojam par, e, pret, e, tad, kad, baro, tad, kad balsojām par transfēriem. Tāpēc 5, 1, 4 atkrīt šī gadījumā. Tātad jūs gribat teikt, ka 42, 33 ir jau mm, ietverts negatīvā balsojumā, un nu tad atkrīt, un 514 arī tā tad nav vērts balsot. Vai visi tam piekrīt? Tas ir mans viedoklis, bet nezinu, vai grupa tam piekrīt. Haugas kundze saka, ka par 514 ir komentāri, proti piezīmes. Ko tautas partija saka? Viņi ir 514. autori, garīgas kungs. Donc, il demande un vote et... Viņš prasa balu un viņš, viņi ir pār piezīmēm. Tātad tikai un vienīgi komentāri. 514. Mēs balsojam tikai par komentāriem. Tātad man saka, ka nav komentāra par 514. Nu, nu, mēs jau varam balsot. Pirmais pārnesums bija, nobalsots nu, tagad, tagad par šo. Nu, iegūsim labāku laiku. Divi citi. Tas pats vairākums. Līdz lapas beigām. 127. lapa. Angļu variantā. Viss ir ietverts manā lapas pusē, viss ir ietverts. Pensijas uh, atbalsta maksājumi. Tad arī uh, atkarīgie, tad uh, pensijas un dažādi pabalsti. Nē, Trepelkundze. Atvainojiet, priekšsēdētāji, es īsti nesaprotu, kas tad notika ar 329 par ekonomikas un monetāro lietu komiteju. 29, 01, 01, 196. lapuse. 329. Nu, mēs domājam, ka viņš ir ietverts, jā, viņš ir ietverts. Jā, jā. Nu, tā tad atgriežos. Apdrošināšana pēc slimībām. Cik pārsteidzoši! Tātad šī lapas puse ir pilnībā ietverta. 198. 199. Izņemot uh, Ehrenhauser grozījumu, bet gro, uh, vairākums tas pats noraidīts. Tagad 200. lapas puse. Numur 200. 45-52. Tas pats vairākums. Turpinam. XX. Kas tas ir? Tas ir XX vai 20? 01, 01, 01. Nu, bišķiņ tā kā James Bonda filmā. Izdevumi saistībā ar uh, aktīvi nodarbināto personālu, kas uh, strādā uh, institūcijās. Tātad ir darbinieki, kas aktīvi strādā institūcijās. 31, 32, man tā saka, ir ietverts. Bet uh, referentes priekšlikums sadalīt balsojumu pēc 536. Paskaidrojiet, lūdzu. Jā, es varu paskaidrot, tā nav mana vēlme. To ir pieprasījusi politiskā grupa balsot, jo tas ir EPP grozījums, ir pieci nosacījumi ir dažādām rezervēm. Un grozījumā tās viss tika saliktas vienā grozījumā un uh, grupa vēlējās 5 atsevišķas balsojums. Tātad 536. Ņemam tekstu grozījumam. 1, 2, 3, 4, 5 paragrāfi. Balsojam atsevišķi par pieciem paragrāfiem. Tas ir tas, ko uh, viena politiskā grupa vēlas. Nu, no, vienalga kur, bet balsosim tā. Tā tad viss ir gatavi balsot, jā? Par 538. Visi sapratuši, jā? Tā tad labi. Pirmais paragrāfs. Kas par? Paldies pret. Nu, nevar saprast īsti, nu tad uh, elektroniski tomēr balsosim. Pirmais paragrāfs, sākam balsot. Le coordonnateur PPE téléphone ailleurs pour demander des instructions ka koordinātors tautas partijā uh, zvan pa telefonu, lai saņemtu uh, norādījumus, nu kā tad tautas partija balso? Ah, Inge ir là, donc. Arī uh, Grēslis kundze. Viens pa daudz tautas partijā. Beidzam balsot. 22 par mīnus mans, 18 pret, viens atturējies, pirmais pieņemts. Otrais paragrāfs. Sākam balsot. Tātad es vairs nebalsoju. Sākam balsot. Lūdzu, lūdzu, lūdzu, lūdzu, lūdzu, ātri, ātri, ātri. Stop. Beidzam balsot. 21 par, 18 pret, tas pats vairākums. Trešais paragrāfs. Nu, varbūt, ka var celt rokas, kas par. Paldies, pret. Nē, nu atvainojiet tomēr jābalso. Atsākam ar elektronisko balsojumu, jo tas nav tas pats vairākums. Sākam balsot. Sākam balsot. Visi pasteidzas balso. Balsojums uzsāk gaitu. Turpinās. Damien, bet nu ir jābalso. Nu, jūs neesat, jums nav pienākums, bet nu vajadzētu. Labi, beidzam balsot. 19 pār 17 pret, tā tad arī trešais pieņemts, ceturtais paragrāfs. Sākam balsot. Barbara dodas prom, mēs paliksim pilnīgā hausā. Visi balsoja. Silvestris kungs nobalsoja. Beidzam balsot. 19 pār 21 pret, 4. paragrāfs noraidīts. Piektais paragrāfs. Sākam balsot. Jensens kons. Jensens kons grib uzstāties. Kur mēs īsti atrodamies? Mēs esam pēdējā paragrāfā. Komentāros grozījumam 536. Trīs pirmie ir pieņemti, ceturtais noraidīts, mēs esam pēdējā paragrāfā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 par 21 pret noraidīts. Komentāros 536, 3 pirmie pieņemti, 3 pēdējie noraidīti. Un tagad ierodas parlamenta bijušais deputāts, vicepriekšsēdētājs. Nu, viņš nepiedalīsies balsojumā, ļoti, ļoti žēl, bet, nu, viņš izrāda interesi. E, mēs esam, mēs jūtamies ļoti, ļoti pagodināti. Esiet sveikti šeit. Vai 555. ir ietverts? Nē. Atkal vairāki grozījumi? Nē. Viens vienīgs balsojums par rezervi. MFF referente par, bet nu ļoti sarežģīti ir elektronisks balsojums 555. 555. referente par sākam balsot. Deputāti balso, nobalsoja, beidzam balsot. 22 par 18 pret. Tātad, nu, ļoti līdzīgi tie rezultāti ir. Tad pārējais šajā lapspusē ir ietverts. Arī 201. lapspusē versijā. Mēs... Uh, dans la page 202, je vais direct. Tātad 537. jau visi iepriekšējie ir ietverti. Tas arī ir par loģiku. Gribētos, lai 500. 537. būtu nu, tāds pats liktenis, bet nu, jūs varat lēmt savādāk. 537. Bet kas tad te notiek? Man ir divreiz viens un tas pats šeit dokumentos, saka priekšsēdētājs. Oui, voilà, et ils correspondent au même. Donc, on doit les traiter de la même façon. Attendez, euh, oui, excusez-moi, j'ai sauté une.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 bet es domāju, ka tas jau tāpat tā kā mēs balsojam. Nē, tā tas nav. Labi, referenti teiks, kas jādara. XX 01 01 01 01. Četras reizes 01. 536 un 555, ko jūs piedāvājat? Pēdējais 01 rada šo atšķirību, jo tas, ko mēs tikko nobalsojām, bija Tā tad galvenā uh, sadaļa, un tagad mēs iesim uz apakšsadaļām. Par, mēs balsojam par rezervēm, tagad mums jābalso par cipariem. Izskatās, ka tas atkārtojas, bet īstenībā tas tā nav. Tā tad uh, eh, līnija 010101, piektais grozījums, 536, 536 grozījums. Mums ir jābalso par uh, summu, par daudzumu, bet es tagad vēlos stādīt priekšā mutisko grozījumu, jo mēs šeit mm, beidzām dalīto balsojumu, jo trīs uh, eh, mm, rezerves tika apstiprinātas un divas eh, noraidītas. Tā kā mums šī 5 miljonu rezervi ir jāizņem, un tas mums tagad atstās 7 miljonus 500. 536. grozījumā, un es eh, atbalstu šo summu. D'accord. Donc là, il y a un seul vote. Nu labi, tātad viens vienīgs balsojums. Viens vienīgs. Bet 536 rezerve. Nevis 12 miljonus 500 tūkstošus un 7 uh, tūkstošus. Tātad elektroniskais balsojums, jo vairākums ir tāds, ļoti, nu, teiksim, ļoti līdzīgi rezultāti. Le vote clos. Beidzam balsot. 22 pār 16 pret pieņemts. 555 referenti lūdzu. Vai jābalso? Jā, jābalso referenti par. Visi par. Kas par? Nē, nu tad vēlreiz elektroniski jābalso, jo atkal, nu, nav īsti skaidrs, sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār 16 pret, 2 atturējušies, tas pats vairākums. Turpinam. Līdz labs puses apakšvai viss ir ietverts. Nākošā labs puse 01, 01, 02. 537 pārējie ir ietverti. Rezerve 0,1 informācija un citi. Šeit 537 komentāri un labs puses apakšā 01010201 537 tie ir tad skaitļi. Varbūt, ka varam gro, balsot par abiem kopā, tas ir loģiski. Jā, labi. Tā tad Šie abi 237 balsojumi. Sākam balsot. Par. Balsojam. Es pats nebalsoju. Beidzam balsot. 19 par 20 pret. Un tas ir. Uh, tas atkrīt. Nē, 20, 20, bet nu vienalga. Uh, noraidīts. Bet ir cits risinājums. Nu, es varētu jūsu vietā balsot, kā jūs gribat. Nu, tā kā jūs man teiksiet. Jā, labi, turpinam. Viss ir ietverts nākošajā lapas pusē. Arī uh, uh, ar uh, institūcijām strādājošie Um, darbinieki. Pagaidu darbinieki ir ietverti nacionālajā, nacionālas līmenī strādājošie uh, ierēģi ir, 32, 32 ir, bet 520 tā pati problēma. Divi grozījumi, 520, viens par komentāriem, otrs par skaitļiem. Referenti par. Balsojam. Un es balsoju referents vietā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 20 pret. Visi nobalsoja, noraidīts. Tātad divi grozījumi 520 ir noraidīti. Nākošais 31, 32, 31, 33 ietverti. 259 jābalso. Te ir apstākļi rezerves izmantošanai apakšsadaļā referents par. Kas par? Gorans Ferans vēlas izteikties, lūdzu. Of... Mēs neesam īsti pārliecināti par kādu apjomu mēs šeit balsojam, par kādu summu. 259. Rezerve 4 miljoni, un mēs balsojam par uh, nosacījumiem. Uh, un nosacījumi par to, kad uh, rezerve tiks atcelt. Tas nav par skaitli, par, par cipariem. Vai tas tā ir, referents kundze? Je, les chiffres ont déjà skaitļi jau nobalsot vispārējā grozījumā, bet nu komentāri. Mēs tā tad debenē pamat summu neesam atjaunojuši. Tas ir par komit, tas ir komitoloģijas grozījums. Tātad mums ir jābalso par šo te summu. Tātad cik tad likt iekšā rezervē? Donc, donc, si je comprends bien. Tātad, ja es saprotu, ko saka Gorans, tad mēs balsosim par šo grozījumu un vienreiz par komentāriem, vienreiz par skaitļiem. Nu, ja jūs tikai gribētu dalīt to balsojumu, ne, tas tā nav. Labi. Par skaitļiem un komentāriem. Vai tas tā ir referents, kundze? Referenti. I, uh, I do take the point of Joran. Es ņem vērā to, ko sacīja Korāns. Es ceru, ka es sapratu jūs pareizi. Jā, mums ir jābalso. Un es saprotu, ka tas, nav, ne, ka tas ir neproporcionāli, un tur vajadzētu būt diviem miljoniem pēc korekcijas bet es eh, iesaku ielikt šos divus miljonus kā mutisko grozījumu. Tātad mutiskais grozījums. Kā skaitļi rezervē divi miljoni ar komentāriem. Un komentāri apraksta šos apstākļus, kad rezerve tiek akcelta, un tas ir rakstiskajos grozījumos. Tātad balsojam. Varbūt, ka būs tāds plašs vairākums, nu es ceru. Kas par? pret, paldies, atturs. Mutiskais grozījums arī pieņemts. Neko. Labi. Tālāk 45.04 un 45.05. Man teica, ka mums vajadzīgs precizējums no referents. Referents, kundz, lūdzu. Jā, paldies. Ir divi grozījumi. ko ir Zebers iesniedzis. 4504 e, un 4505. Un man ir jāprecizē, ka par tiem jābalso kā par piezīmēm uh, budžeta līnijā pie uh, tātad pētījumiem. Es izlasīšu šīs remarkas tagad. neatkarīgu ekspertu platformas kontrolēts pētījums eh, par situāciju, kas attiec uz civilo aizsardzību Eiropā, ietver izvērtējumu par eh, iespējamām briesmām un riskiem, struktūru un kapacitāti attiecībā uz dalību valstīm, drošības koncepts, resursi un koordinācijas eh, sistēma, ievērojot subsidiatātes principu. Es turpinu. Salīdzināms pētījums izpētīt uh, upes basēnu pārvaldības plānus galvenajos Eiropas reģionos Donava un Reina, ietverot uh, visas ieinteresētās valstis, runājot par pilsētas uh, lauku un ražošanas spiedienu uz ūdens basēniem visā Eiropā attiecībā uz ūdens pārvaldību. Es iesaku balsot par šo tekstu. Jums eh, šis, eh, lai šis teksts tiktu eh, pievienots tātad attiecīgajai budžeta līnijai. Labi, tātad par šiem abiem grozījumiem varam valsot vienlaicīgi. Ja visi sapratuši, kas par? Pret? Atturs? Šie ap grozījumi ir pieņemti. Tālāk. Pārējām pie 259. pašā lapus apakšā. Te runājam par komiteju sanāksmē. Referenti ir par, kas par? Paldies. Pret? Atturs? Pieņemts. Tālāk varam uzskatīt, ka grozījumi, kas ir 2000, 208 lapus augšā, kas ir Zeberkunga zobi, grozījumi 4504, 4503, 4504 ir identiski, ne? Referenti? Par šiem diviem Zeberkunga uh, grozījumiem, kā mutisko grozījumu, es esmu pret cipariem, es esmu pār tekstu piezīmēs, bet uh, mans uh, priekšlikums ir balsot pret šiem cipariem. Les chiffres Tātad referenti ir pret, kas ir par šiem grozījumiem? Pret? Atturs? Paldies. Tātad šie apgrozījumi ir noraidīti. Tālāk. Visi pārējie šīs lapas grozījumi ir ietverti, un tas pats attiec arī uz 207. lapusi. Līdz ar to pārējiem uz nākamo lapusi 208. lapuse. Arī šie visi grozījumi ir ietverti. Mums paliek vien tik daudz, kā pēdējā, pēdējais grozījums. 630, 734. Garam, vai Svēģiņa to vēl vienreiz iesniegt, vai varat to paturēt līdz gala sarunām un pēc tam par to spriest? Kā ir? Well, we are prepared to Jā, mēs esam gatavi par to balsot, bet es nezinu, vai citas grupas e, tāpat domā. Tas ir politiski svarīgs grozījums, tas ir par e, šo te finanšu transakciju nodokli. Un tas sagatavo faktiski platformu diskusijām par šo ļoti svarīgo tēmu. Pašlaik eh, Beļģijas prezidentūra izvērš eh, diskusijas un G20 tas tiek apspriest, tā kā būs svarīgi, lai tas vismaz būtu sarunu galda. Tāpēc es labprāt eh, par to balsotu. Man nav problēmas balsot par to tagad, bet ja jūs gribat to atlikt kaut kur uz beigām, jā, arī mums nav nekas pretī. Jā, mans ieteikums būtu tomēr šo te jautājumu paturēt līdz vēlākam laikam jo tas tiešām ļoti svarīgs temats, ļoti delikāts temats. Nu, būtu nu, žēl šobrīd uzsākt debatas par šo jautājumu, tāpēc e, varbūt varam nobalsot par to jau tagad. Anna? Es domāju, ka mums tagad par to vajadzētu balsot. Monsieur Salvador. Salvador. El PPE tiene posición. EPP nostāja šajā jautājumā ir noteikti, un mēs vēlēto šeit atsevišķo balsojumu par šo punktu galīgajā balsojumā. Bet mēs to darām tagad vai vēlāk, īsnībā tam nav īpašs nozīmes, ja vien tas nav atsevišķi, ja, ja vien tas ir atsevišķais balsojums. Tā tagad izmantošu savu priekšsādātāju pilnvarus un uh, pieņemšu lēmumu. Mēs balsosim par to tagad. Bet tā kā šis ir politisks priekšlikums, un tas var radīt arī politiska rakstura problēmas, arī juridiskas problēmas, un viss šis jautājums vēl ir jāizpēta, un tas saistīts ar visiem šīm kopējo pakotni, ko nodosim tālāk balsojumu plenjāru sēdē. Es domāju, ka varbūt labāk tomēr šo jautājumu skatīt kontekstā ar citiem. Tātad ne, nebalsosim visi šobrīd par šo grozījumu, balsosim par to tā brīdī, kad būs gala balsojums. Līdz ar to šo piekto sadaļu esam noslēguši. Jā. Nu, tā tad varam ar atvieglojumu uzelpot. Un varam arī nu, tādā pirmajā piegājienā apsvērt referenti, pateikties deputātiem, un, lai nezaudētu ne minūtes, turpināt uzreiz darbu un pievērsties citu institūciju budžeta līnijām. Ja referents kundze ir, ir gatava to darīt. Voilà, alors, nous sommes dans la... Tā tad angļu versijā. Nu, faktiski spēle turpinās tieši tādā pašā versijā, un tātad esam angļu versijā 210. lapus. Nosaukums ir parlaments. Un sāksim ar 1004 līniju, kas ir parastie ceļojuma izdevumi. Nu, atkal no jauna sastopamies ar uh, Ehrenhauser kungu grozījumiem, kas vēl, viņš vēlas samazināt par šoreiz par 15% visas līnijas. Tātad es ierosinu jums tagad tieši tāpat kā iepriekš piektās sadaļas ietvaros balsot vienreiz un pēc tam līdzīga veida risinājumu piemērot visiem citiem Ehrenhauser kungu grozījumiem. Tātad. Nu, ja tas, protams, būs tieši tāda paša tipa grozījums. Nu, ja būs citādāki grozījumi no šī paša kunga, tad, protams, tas tiks pakļauts atsevišķam balsojumam. Vai viss ir gatavi? Referents kundze, jūs esat gatavi? Lieliski. Tātad 46, 19 Eirenhauser kunga grozījums. Nodot nu, to balsošanai, referenti ir pret, kas par? Paldies, pret. Atturs. Noraidīts. 20.02. Trupels kundzes grozījums. Par? Pret? atturs vienprātīgi. 46, 28, tātad tas pats vairākums noraida, 41, 11, harta un kunga grozījums par, pret, paldies, atturas, noraidīts. Harta un kungs, jums ir vairāki grozījumi. Un to visu mērķis ir eh, līniju vispār dzēst, vispār svītrot. Un, eh, domāju, ka līdz ar to varam piemērot šo pašu vairākumu 41, 12, 41, 12, 10, 90, 10, 91 līnijā. 120. līnijā mums ir 2001. 2009. Eh, grozījums no, Hel no Triples Helgas, kas pra, par pret atturas, viens pret bija, nav neviens neaturas pieņemts. 20.01. Trīpels kundzes grozījums par. Labi, pret. Paldies, atturs. Noraidīts. Nu, par to kolēģi no Luksemburgas priecāsies. Nu, zinām, kolēģi, pārējiem pie 1200 sādaļas. 2009. par? Pret? Atturs? Pieņemts. 2001. Arī tripalskundas grozījums. Par? Referenti ir pret, kas pret? Ļoti daudz, kas atturs. Neviens. Noraidīts. 20, 10. Referenti pret, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Tā. Atvainojiet. Priekšsādātāji. Vēl bija arī kompromisa grozījums, vai tad ne tā? 4208, ja par 4208 ir šis kompromiss grozījums. To es gribēju teikt. Nu, man saka tā, ka kompromisa grozījums 4208, nē, kompromisa grozījums 2052. Tas ir iekļauts pie kompromisa grozījumiem otrais. Tātad 2052. Um, it's, yes, it is, this paper starting. Šai dokumentā sākumā ir grozījumi, tātad 2051. D'accord. Alors, c'est l'amendement de compromis. Kompromisa grozījums. Jā, saprat, saprat, saprat, saka priekšsādātājs lieliski. Tātad mums ir vēl atsevišķa, atsevišķa dokuments ar kompromisa grozījumiem. Un šie kompromisa grozījumi līdz ar to. Ir šķiet kopā septiņi. 2051, 2052, 2053, 2054, 255, 2056 un 2251. Visi šie ir šajā atsevišķajā dokumentā. Visi spēj izsakot šiem manam domu gājienam. Turpat, kundze, Jā, jā, jā, jums ir tas pats dokuments, ļoti labi. Jā, paldies priekšādātāji. Nu, vienkāršāk būtu balsot par kompromisu grozījumiem sākumā, pēc tam nonākt pie pārējiem. Protams, protams, saka priekšādātājs. Nu, tad varbūt balsosim par kompromisu grozījumiem visiem blokā. Varam tā darīt? Lieliski. Kas par šiem? Nē, nevaram tā darīt. Džeims. Jā, nu es arī tagad sāku uz viņiem skatīties. Varbūt, ka vajadzēja iet cauri pa vienam. Jo 2055 mēs gal galā visu naudu, eh, teiksim, saliekam par vēstures eh, pētniecības projektu un tā tālāk. Nu, ir jānoskaidro, ko tas nozīmē, jo, jo ir doma apturēt šo projektu, iepauzēt sešiem mēnešiem. Nu, tad ko mēs varam darīt? Varam balsīt atsevišķi par 2055 un par pārējiem blokā. Labi? Ok. Tātad. Balsosim par 2055 atsevišķi. Kas par? Referenti par? Kas par? Tautas partija arī ir par? Pret? Paldies, aturs. Lieliski pieņemts. Un tagad blokā par visiem pārējiem kompromisu grozījumiem. Kas par? Pret? Atturs? Paldies! Pieņemts. Nu, tā tad visi kompromisa grozījumi ir pieņemti, tas mums visu ir atvieglojis. Līdz ar to tagad atgriežamies pie mūsu otra dokumenta ar grozījumu 4208. Līdz ar to atkrīt, un arī 605. atkrīt jo viņi ir ietverti kompromisos 41.13, te ar minēto vairākumu acīm redzot eh, noraidam to, 20.12. Domāju, ka par to tomēr ir jābalso. Tas ir iekļauts kompromisā. 2012. Nē, man šeit, ka nav. Jābalso par to, jābalso. Referenti ir par, par, pret. Paldies, atturs. Pieņemts. 42.09 ir ietverts kompromisos, 41.14 tāpat, 566 arī, 41.15 un 41.35 ir grozījumi, kas ir no Hārta un kunga, un par tiem jau mēs tātad esam skaidrībā. 43.18, vai tas ir ietverts kompromisā? Nē. Tātad Inga prasa vārdu. Es piekrītu, ja mēs uh, mainām piezīmes un, uh, ja Trapelkons to var uh, akceptēt, uh, institūcijas, kas uh, piedāvā valodu, kur, uh, valodu kursus un ka mēs šīs piezīmes uh, vienkārši svītrojam. Donc, Inge de... Tātad, Ingeborga lūdzu, lai mēs balsojam par šo komentāru. Labi. Referenta, kāds ir jūsu viedoklis? Vai esat par šo grozījumu? Kas ir par? Balsosim elektroniski. Elektroniski par šo grozījumu. Sākam balsot. Uh, du point de vue PPE, tout le monde. Uh, nu, šķiet arī no tautas partijas visi ir nobalsojuši, vai ne tā? Beidzam balsot. 20 par 18 pret. Pieņemts. Tālāk. Sociālā labklājība 608. Eh, referents par kas par? Pret? Paldies, atturis. Ar nelielu vairākumu pieņemts. 20.03 par mobilitāti. Referenta atbalsta par, pret, atturs, pieņemts. 41.16 un 41.17 un 41.18 ir kārta un grozījumi, tieši noraidīti, kā jau zinām, 20.08, referenti ir pret, Tas ir iekļauts kompromisā? Man tiek teikts, ka nē, nesot šis grozījums iekļauts kompromisa grozījumā. Te mēs runājam par rezervu vajadzības iespēju, vajadzības gadījumā. Referent kundze, referents kundze. Es piedāvāju tādu pašu apjomu, kā aplēsēs. Tātad 20.08. Jā. Balsojot pret abiem grozījumiem, mēs saglabājam to ciparu, kas ir eh, minēts aplēsēs. Tātad jūs esat pret šiem grozījumiem. Lieliski 20.08. Neviens nav par? Visi ir pret? Pret? Jā, visi. Atturējās? Neviens. Noraidīts. 563. Referenti pret? Par? Pret? Atturs Arī tas ir noraidīts. Tālāk. Pa, paplašināšanās rezerve 2012 par pret atturas pieņemts. 4629 Ehrenhauser kunga grozījums, nu, tas ir tas, ko mēs uzskatām par norādīt ar to minēto vairākumu. 2030. Šeit runājam par īpašiem īpašumu pārvaldības uh, schēmām. Par pret, paldies, atturs, pieņems. 564 no nu, tautas partijas. Referenta atbalstu par, pret, atturs, pieņems. Tālāk par 2028 sadaļu referenti ierosina balsot vispirms par 568, vai ne tā? Tātad 568 par, pret, atturs pieņemts, un tad pārējie līdz ar to atkrīt. Vai ne tā? Jā. 29 atkrīt un 46, 44 atkrīt. Tālāk, 21.00 līnija, 607. postenis no zaļajiem referentu atbalsts, kas par pret atturs pieņemts. Tālāk. 607. grozījums arī no zaļajiem. Referenta atbalsts par, pret, atturs, pieņemts. Mēbels. 20 no 4. Referenti pret? Par? Pret? Paldies, atturas. Tikai sociālisti bija par. Noraidīts. 570. Atvainojiet. Atvainojiet priekšādātāji. 570. ir atsaukts. Jā, labi. Labi, tad tāda nav. Tad vairs par mebelēm nav nekāda grozījuma. Lieliski tehniskās iekārtojums. 571 tautas partija patur savu grozījumu, referenta atbalsts, kas par? Pret? Aturs pieņemts. Automašīnas. 490. Šo merci. Referenta atbalsts, paldies, pret. Kas pret? Aturs Noraidīts. Tālāk telekomunikācijas. Referenti pret 488. par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk 237. līnija 2005 par, pret, atturs, pieņemts. Nu, nevaram saprast, vai tas nozīmē, ka mēs vāksimies uz vienu vai uz otru mītnes vietu. 300 līnija. 46, 37 Ehrenhauser grozījums, tātad attiecīgais vairākums eh, noraidīto. 489 ECR referenta pret, kas pat? Pret? Atturs. Noraidīts. 4, 6, 3 un 4, tātad viens no tiem Ehrenhauser guziņiem, kas ir norādīts. Jensens kundze, izklaides izdevumi, jā? Es domāju, ka tas ir e, ļoti jauks grozījums. Tātad Būzek kungs mums piešķir visu šampānieru un austērs, vai ne? Bet es domāju, ka mēs tomēr vēlētos par šo balsot un atbalstīt. Labi, labi, tas viss ir pilnīgi iespējams, nenoliedzami. Tātad ALDE atbalsta 46304 par, samazin, par šo izdevumu samazināšanu attiecībā uz visādu te jāteru taisīšanu parlamentā. Nu, jā. Budžeta komiteja pat pa sevi jau ir izklaida gan, un tāpēc mums nav vajadzīgi citi izdevumi. Tātad referenti ir pret. Kas ir par šo grozījumu? Paldies. Pret? atturas. Nu, drosmīgie sociālisti šoreiz ir pateikuši savu vārdu. Jūta predvēja. Labi, tātad pārējiem tālāk pie 490. ECR. Nu, apmēram līdzīgi, bišķiņ citi cipari. Mazāk satraucoši cipari. Referenti ir pret kas par? Droši vien tie paši, kas pret. Atturas, nu tāpat tas pats vairākums, tie paši, kas arī atturējās un tā tālāk. Lieliski. Nu tā tad, 3048 līnija, 2014 grozījums, Helgas grozījums, nu te tikai par piezīmēm, kas par? Pret? Atturs? Pieņems. Tālāk. 349 līnija, ceļojuma aģentūras pakalpojumu izdevumi, 20 no 6 Helgas grozījums, referenti par, kas par? Pret? Aturs. Pieņemts. 41.19 ir ietverts grozījumā. 565. Vai tas ir ietverts kompromisā? 320. budžeta līnija ir ietverta kompromisā? Nē, tomēr esot jābalso, jo tur esot piezīmes. 608. grozījumā esot runa par piezīmēm. Bet vai tad mēs jau ne, nebalsojām par šo Eiropas vēstures namu? Tripels kundze, lūdzu. Es domāju, ka mums jābalso par 485. Eh, tad pirmie, Džēms, jums arī vārds. Jā, šis ir grozījums, kas attiec uz pilotu projektu, un mēs to balsojām ilgtermiņā, tad, kad balsojām par ilgtermiņa ieguldījumu šim konkrētajam pilotu projektam. Uh, Un šī nav tā līnija, kas ir pārmērīgi izmantota. Tā kā es eh, lūgtu atbalstu. Džeims runā par 485. Ļoti labi. Tātad divi pirmie grozījumi ir ietvērti. Balsēm 485. Džeims izskaidroja referents pret, kas par referentēs atvainojas. Kas pret? Paldies. Atturas Noraidīts. Tagad 32, 42 grozījums 2015 par pret atturas. Pieņemts. 486 ir atšķirīgs, par to jābalso. Referenta pret, kas par? Paldies pret. Atturas. Noraidīts. Nākošais apmeklētāja centrs trīs grozītāji. 20.07 par skaitļiem, kas par? Pret apturas pieņemts. Komentāri tikai 2016 par, pret, atturas pieņemts. 41.20 Hartonga kunga grozījums tātad atkrīt, jo par skaitļiem esam jau nobalsojuši. Nākošā rubrika 20, 2017 tikai komentāri Helga Trupel, kas par pret atturas pieņemts vienbalsīgi. Nākošais televīzijas kanāls parlamentā 4121 un 46, 43. Hartongu Lukas pieņemts. Praktiski viss ir kompromisās jau. Hartongungs grib skaidrot lūdzu. Like on... Uh, es vēlētos balsojumu par šo 4, 1, 2, 1, ja ir iespējams. bet man tika teikts, ka kompromiss to ietver, taču, ja jūs vēlaties balsojumu, jūs to varat pieprasīt. Tātad 4, 1, 2, 1 liek uz balsošanu, kas par. Nu, jā, iespējams, ka Hartungs jūs esat pār savu grozījumu, vai ne? Jums tas ir atļauts. Kas pret? Atturs. Labi. Paldies, norādīts. Viņš jau bija ietverts un visi pārējie grozījumi šajā pozīcijā arī ir ietverti. Uh... Fernandes kungs grib izteikt piezīmi. Nē, tas ir 569. Es atsaucu to. Labi, atsauks. 487 saglabāts. Balsojam. Referenti peret par pret apturas norādīts. 43.50 referenti par, pra, pret kas par, liberāļi. Ā, ne tikai liberāļi. Oi, tad ir savādas, savādas uh, alianses šeit tiek veidotas. Elektroniski balsosim 43.50. Sākam balsot. Bet es uh, atsāku balsot, jo tāds partijā pamaz deputātu tagad ir zālē. Un tāds partija ir pret, un Sidonija arī ir pret. Tātad beidzam balsot. 31 pret un 7 par, cik savādi. Bet nu labi. Tātad noraidīts 43.50. Nākošais 20.18. Helga, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais divi grozījumi. Hartungs, Ehrenhauser. Tāda paša vairākuma pret. Tas pats 41, 23, 46, 45. Nākošais parlamentārā asistants 2011. Referenti, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Nu, Četrdesmit seši septiņpadsmit ir atšķirīgs. Bet viņ, nē, viņš ir identisks, saka priekšsēdētājs. Nē, nav viss. Nav viss. Atvainojiet, jābalso tomēr ir 46.17 Ehrenhausers iesniedzis. Kas par? Referenti ir pret. Kas pret? Atturas. Noraidīts. 499 no konservatoriem un reformistiem. Kas uh, par? Pret atturas noraidīts. 643. Alde. Referenta par kas par? Kas pret? Lielās grupas abas. Sakauti. Un arī atturas. 604 ir identisks. Un ir ietverts. Viss norādīts. Tagad uh, nākošā lapas puse uh, - kopiena tiesa. Nē, saka priekšstādātājs atvainojiet. O, nu padomē, es esmu pārlecis. Vai tad padomē vispār nauda ir vajadzīga? Par padomi. Vai mēs varam balsot blokā? tas pats autors un tas pats gars. Kas par Ehrenhauser kunga grozījumiem par padomi? Paldies, kas pret? Paldies, atturas. Noraidīti blokā. Četri bija par un vispārējie pret. Tā tad padome ir dzēsta. Nākošā kopiena tiesa 22.00 ir jau ietverts. 42.03 arī. 22.00 atkal ietverts. 42.03 arī. 22.00 temporary allowance vispagaid atbalsta maksājumi ir uh, ietverts. 42.03 vairākumā pret, pensijas 22.00 tas pats, ietverts 42.03. Vairākums pret, komandējumi 42.03 pret, 45.19 Ehrenhausers tāpat, vairākums pret, apmācība 42.03 vairākums pret, 42.05 ņemts, 42.03 vairākums pret, tad uh, ierēģi un termiņu nodarbināto man saka, ka jābalso par 22 no 7, kas par. Pret 3, 4. Atturs. Pieņemts. 120. pozīcija atalgojumi un uh, citas tiesības. Le 22, le comp kompromiss 22.51 to ietver. Un 22.01 ir ietverts, bet uh, 22.06 ir jābalso, jo tie ir posteņi Horvātijai, un par to jābalso. Um, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Nākošā lapas puse - jauna pozīcija. 12.00 atalgojumu un eh, pabalsti, 22.00 ietverts, 22.01 arī. Bet jābalso par 22.06. Tā atkal ir Horvātija. Mums nav par Horvātiju tāds kopējs grozījums. Nu, labi, balsosim. Un nākošais, kad atkal es redzēšu vārdu Horvātija, tad es pieņemšu, ka ir tas pats vairākums. Nu, ja nu kāds slovēnis negribēs par to balsot. Tātad kas pār šo grozījumu? 22.06. Paldies. Kas pret? Atturas. 22.06. Pieņemts. 42.03 atkrīt. 142 arī ir ietverts tagad apmaksāts papildu laiks. Jā, dažkārt ir tā, ka uh, arī budžeta komitejā darbinieki ļoti bieži mm, vairāk strādā. 42.00 uh, pieņemts, 42.03 tas pats vairākums, 12.04 tiesības saistītas ar darba sākšanu un darba pabeigšanu, 22.00 pieņemts, bet jābalso par 22.02. Kas par? pret atturs pieņemts. 42.03 ir vairākums pret 143. Ietvērts. Ietvērts. Nebalsosim par viņu. Nākošā pozīcija 12.20, 42.03 Hartunga grozījums atkrita, tad pagaida apropriācijas 129.22.00 ietverts, 22.03 kompromiss par 29 jauniem postiņiem jābalso. Referenti par kas par? Paldies, kas pret. Paldies, atturas pieņemts. Divi nākošie atkrīt, 42.03 un 144. Nākošais. Uh, citi nodarbinātie. 22.00. Tas ir ietverts, jā, tā tas ir. 42.03. Hartongs atkrīt. Tas pats 42.03 līnijā 14.04 un 14.05 un 14.06. Esmu nākošajā lapas pusē. 14.06. 149. pozīcija pagaidu apropriācijas. 22.00. Liekas, ka ir ietverts atkal. 42.03 arī. Tas pats pozīcijā 16.10, 16.12, 162 komandējumi, 16.30 sociālā sociālajā jautājumā 16, uh, 32, 16, 50, 16, 54, 21, 00. Ir grozījums 22.04, uh, Helga Trupil, domāju, ka jābalso. 22.04, kas par? Paldies, pret. Paldies. Pieņemts. Nākošais identisks, pieņemts arī. Uh, pozīcija 21.02. Helga Trupel jābalso, kas pār 20.05 pret atturas pieņemts. Nākošais identisks. Liekas, uh, revīzijas palātā viss ir ietverts. komandējuma Erenhausers un arī pārējie un šeit vairākums bija pret. Tātad kopiena tiesa ir izskatīta. Viņiem būs daudz, daudz naudas. Tagad ekonomikas un sociālo lietu komiteja. 804. sociāldemokrāti ir atsaukts. Pozīcija 10.04. 24.00. Uh, Helga Trupel, kas par? pret atturas pieņemts. Nākošie divi atkrīt. 10.08 trāns abstencelānces. Sociāldemokrāta uztura grozījumu atsauc. Nākošais tāpat 811. atsaukts. Sociāli, sociāldemokrātu izpratnē eh, viņiem nav vajadzīgi ne eh, līdzekļi, lai komandējums apmaksātu, ne sociālos pabalstus, ne, neko citu. Nu, tagad par nodarbinātajiem, par ierēģiem un uh, pagaidu uh, darbiniekiem. 24.01 jābalso, kas par? Pret? Atturas? 24.01 pieņemts, 24.03 ir atšķirīgs ir, tās ir darbvietas saistībā ar Lisbonas līgumu. Kas par? Pret. Atturs. Tāpat pieņemts. Nākošais 12.001 atalgojums. 24.02 par to jābalso. Par? Pret. Atturas. Pieņemts. 24.03 Lisabonas līgums par? Pret atturas pieņemts. Tas pats vairākums. 24.04 ietverts, 42.04 atkrīt, 785 ietverts, 807 arī, 24.03 jābalso, bet es domāju, ka būs tāpat, kas par pret atturas pieņemts nākošā lapas pusi. Pozīcija 129, 2402. Iesniegus Helga. Par to jābalso, kas par? Pret. Atturs pieņemts. 2403. Helga. Par. Pret. Atturs pieņemts. Citi nodarbinātie 2405. Helga par pret atturas pieņemts. 42.04 atkrīt, 24.05 Helga par pret atturas. Paldies, pieņemts. Uh, apmācības sociāldemokrāti atsauc 814. Komandējuma izdevums sociāldemokrāta atsauc. 20.01 pozīcija Hartonga uh, atkrīt. 24.07 šeit ir jābalso. Kas par? Helgas grozījums, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 24.07 iesniegus Helga. Par? Pret? Atturas? pieņemts. Nākošā pozīcija 21.00, grozījums 24.06, Helga. Tas ir aprīkojums 11 jaunām darbvietām par pret. Atturs. Pieņemts. Un atbilst iepriekšējiem balsojumiem par šiem jautājumiem 24.08, Helga, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 808 sociāldemokrātiem nebija laiks to atsaukt, jo tas jau ir pazudis. Nākošais telekomunikācijas 2408 Helga, kas par? Paldies pret. Atturs pieņemts. 816, 809 ietverts. Tagad uh, mēbeles 24.10. Tie tiešām ir krēsli, lai 11 jaunie darbinieki varētu sēdēt, kas pār, pārpret atturs. Andrejās kundze patiesi negrib, lai jaunie uh, darbinieki varētu apsēsties. Nu, labi, ir jāvingro, bet, nu, grozījums ir pieņemts, 813. atkrīt. 214. pozīcija, 24 no 8 grozījums, Helga iesniegus, kas par pret apturas pieņemts. 805. atsaukts. 25.46 un 25.42 ir atsaukti. 25.48 Hartonga Un 810. sociāldemokrāta atsauc? Nē. Neatsauc. 810. Referents par, kas par? Paldies, pret. Atturas. 810. pieņemts. 802. komunikācija referenti pret, kas par? Bet tas ir vispār atsaukts, atvainojiet. Mēs nezinājām. Tagad reģionu komiteja. Tripelkundas grozījums, biroju sēdes un plenāru sēdes. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais ietverts. 12. pozīcija. 25.04. Helga, kas par? pret atturas pieņemts. 25.00 piezīmes. Helga par, kas pret atturas pieņemts. Atalgojumu 25.03 iesniegus Helga. Atkal uh, darbvietas saistīts Lisabonas līgumu, kas par pret atturas pieņemts. tad uh, sarežģītāk situācija postens 2101, 2501 ietverts. 2503 jābalso. Tieši mm, šīs darbības ir līdzpunkti. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 2504. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 41,97 Hartonga grozījums, tāpat kā viss cits, 736 sociāldemokrāti. Uzskat, ka tas ir jau ietverts. Uh, 737 arī un 783 arī. Tagad uh, 12.04 pozīcija, 25.05 grozījums, Helga iesniegusi. 18 jaunas darba vietas. Kas par? Paldies pret. Atturs. Pieņemts. Tā tad 818 atkrīt. 129. pozīcija 25.06 iesniegus Helga. Tie šie 18 darbvietas, kas par pret. Atturs. Pieņemts. 738 identisks atkrīt. Citi nodarbinātie pozīcija 14.00 pirmais ietvarts un vienīgais, par ko jābalso, ir 25.07. Uh, līgumdarbnieki par, pret, atturs, pieņemts. 41.98. Nē, nu būtībā jāsaka, nu vispārējie jau ir uh, ietverti. Tātad 14.00 ir nobalsots 14.02 tulkojumi pakalpojumi. 25.08 Helga iesniegus, kas par? Paldies pret. Atturs pieņemts. Tas ietver arī tad 740. 14.04 25.09 Helga Nacionālā eksperta, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 741 atkrīt. 25.09 Nākošā pozīcija 25.10 Helga, kas par pret atturas pieņemts. 742 atkrīt. Pozīcijas 16.12, 25.11 Helga par uh, apmācībām, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais 41.99 Hartanga noraidīts 21.02. 25.12. Helga par a, IT platformu. Kas par? Pret atturas pieņemts. 744 atkrīt par a, mēbelēm. 25.13. Helga par? Pret atturas pieņemts. 745 atkrīt. Nākošā pozīcija 25.14 Helgas par pret atturs. Pieņemts 746 atkrīt. Novērotāju 25.15 iesniegos Helga. Mēs redzam vārds Horvātija. Bet šeit ir novērotāji. Un sekretariāts saka, to jāliek rezervē. Un, protams, pre, rezervi tiks atcelt tajā dienā, kad nu, novērotāji ieradīsies parlamentā. Tas bija tāpat ar citās institūcijās. Tātad ar šī, šo precizējumu, kas par 25, 15 pret. Paldies, atturs. Pieņemts. Tā, nākamā līnija. 25, 16 par, pret, atturs. Pieņemts. 747 sociālistu grozījums eh, atkrīt, 26.00 līnija, 25.17 grozījums. Par? Tautas partija ir aizmegusi, kas pret? Atturs pieņemts. 748. līdz ar to atkrīt. Nākamā. Eiropas ombuds 120. līnija 2601 elga. Kas par? pret, atturs, pieņemts. Paldies par ombudu. Tā, visi pārējie ir iekļauti kompromisos. 100. un 103. līnija, viss ir iekļauts. Tā. Arī 1200. budžeta līnija, 1400. līnija un 231. 42.05 Hartonkunga grozījums atkrīt, kā mēs zinām. Tālāk. 1.000 līnija, te ir mm, sociāls grozījums, tas ir atsaukts. 110. budžeta līnija šeit jābalso. 27.01 grozījums. Helga to iesniegus, kas par? Pret? Atturs. Pieņemts. 1100 budžeta līnija. Man te pastāsta, ka pirmais grozījums iekļauts kompromisā 2700 tātad, bet jābalso par 2701. Tas saistīts ar divu posteņu izveidošanu, amatu izveidošanu. Tātad 271, kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Visi pārējie grozījumi iekļaut kompromisā. 4201, 2013 budžeta līnijā kartam grozījums, kas sakies pārlieku lapu nākamo, skatos viss cauri. Visi grozījumi nu, nobalsoti. Lieliski. Bet darbs ar to nebūtu nobeidzies. Noslēgumā divi grozījumi, kas jums tika izledā, izdalītās uz atsevišķām lapām. Un tie ir desmitajā sadaļā jauna budžeta sadaļa varētu tapt radīta, kas paredzēta ārējās rīcības dienestam. Un tā tad divi grozījumi. Nav izdalīti jums, kodā te deputāti? Hmm. nu, tomēr vajadzētu vis tā būt tā, ka vis, ka ikvienam šie dokumenti ir pieejami. Kā, kāds te ir pazaudējis šos dokumentus, šos papīrus? Tas nav lagā. Mhm, uh -huh, izrādās, ka vicepriekšēdē šeit nemaz nav šo dokumentu. Nu, tā tad. Helga, jūs bijat autori šiem grozījumiem? Nu tad Varbūt jūs varētu mums pastāstīt, kas tad ir šie pa grozījumiem, un tad mēs par tiem abiem kopā varbūt varēsim arī balsot. Sidonija, jūs paskaidrosiet, jeb uh, Helga? Nu, jums pašām vien jāizvēlas, kur tad būs tā runātāja. Nu, es vismaz mēģināšu paskaidrot. Šie divi grozījumi, kurus jūs esat saņēmuši, ir saistīti ar ārējās rīcības dienestu Viens no tiem ir kopīgais grozījums eh, trešajai un eh, desmitajai iedaļai. Un tas nāk no AFET komitejas, tas ir grozījums budžeta līnijā 19.01.01.01. Vai man atkārtot? tā ir līnija, kas ir saistīta ar izdevumiem, kas ir saistīta ar, eh, no, ar aktīvi nodarbinātajiem strādājošiem ģenerāla direktorātos. Un eh, šis grozījums rada rezervi, kas ir saistīta ar to, ka mēs gaidām no komisijas priekšlikumu par komisijas darbinieku pārcelšanu no uh, DigiRelex uz ārējās rīcības dienestu. Un tas ir saistīts ar, saistīts ar mieru uzturēšanu un uh, reaģēšanu uz krīzēm. Tātad tas ir saistīts ar tām saistībām, kuras uzņēmās eh, Eštons kundze, uh, un daudzums ir 1 miljons 74 eh, tūkstoši. Eh, tas nav milzīgs skaitlis, eh, tas ir paredzēts, ka tur būs apmēram 70 vai 17 darbinieku uz vienu gadu. Tā kā es aicinu balsot par. Tas dod parlamentam iespēju ieraudzīt, varbūt dos iespēju ieraudzīt Ešlāns kundzi vēlreiz. Je, je remercie Sidoni. Paldies, Sidoni. Un otrs, otrs grozījums. Paldies, Sidoni, saka priekšsādātājs. Man viens jautājums. Vienā no šiem grozījumiem runāts ir par, par vienu amatu skaitu un otrā par citu darbinieku skaitu. Vai tā ir kļūda, ja tā nav kļūda? Sidoni, kas tur palietu? Priekšsēdētāji, es tagad uh, izskaidroju vienu no grozījumiem, bet ir arī otrs. Vai man vajadzētu turpināt ar to otru? Otrs tātad attiecas uz, ot, uz trešo iedaļu, kas attiecas tikai uz ārējās rīcības dienestu, un Elga Tripele piedāvāja ielikt eh, rezerv, rezervēs rezervēs daudzumu, kas ir minēts grozījumu vēstulē. Un tas ir saistīts ar ārējās rīcības dienestu. Un tas ir iekļauts budžeta grozījumos numur 6. 18,6 miljoni ir paredzēts šim nolūkam, un te sadalās tādi 5,3 galvenajai bāzei un pārējais delegācijās. Bet grozījums ir sekojošs. Tas uh, atliek rezervē 18,6 miljonus eiro no kopējās budžeta līnijas, kas paredzēta atalgojam, ieskaitot grozījumu vēstuli numur viens. Un nosacījumi, protams, attiecas uz rezervi, un rezerve tiks atbrīvota tik līdz augstā pārstāve skaidri norādīja savus prioritātus, konsultējoties ar parlamentu par darbinieku izvēli. Un tā doma ir šo rezervi paturēt eh, neatbrīvotu, lai mēs saņemtu eh, tātad lielāku skaidrību. Tāpēc es ierosinu balsot par. Paldies, komisijas pārstāvs ar lūdzu vārdu. Nu jā, jūs jau sekojāt, jūs, Ingeborg, sekojāt visam šim sarunām par ārējās rīcības dienestu. Un mēs gal galā jau sākotnēji šai 15 dienā jau nobalsojam par šiem grozījumiem, bet, nu, lūk, arī komisija vēlas. Bet, Inga, vispirms tev vārds. Nu, par stabilitātes instrumentu šeit runājot un jautājumu, vai stabilitātes instruments praktiski padomu to grib kā nu, pašu naudu. Vai tas paliek kopienas instruments, jeb nu, tiek atņemts no mums un atdots padomē? Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Un esmu iepriecināta, ka ārpolitiķi nu, uzmanīgi raugās. Nu, praktiski lieta ir par lietu, vai tie cilvēki, kas to tagad plāno, nevis programmē, bet plāno. Un tas ir krīzes mehānisms, tas netiek programmēts. Uh, vai tas paliek, teiksim, kopienas ietekmē, jeb tiek pārnests uz tādu vienību, uz kur mums vairs nav nekādas ietekmes. Tas ir jautājums. Lielas paldies! Nu, ģenerāldirektora kungs, jums vārds. Merci, mēs... Paldies, priekšsētāja kungs. Es tikai gribēju varbūt nobeigt šo te skaidrojumu par to, par ko tad tur īsti ir runa un kā šie resursi sadalās starp to, kas paliek komisijā un kas eh, tiek tālāk nodots eh, ārējās rīcības dienestam. Šī te vienība, par kur mēs runājam, un cilvēki galvenokārt ir iesaistīti projektu identifikācijā, sekošanā šiem projektiem, kā tie attīstās, un eh, kā tiek eh, izlietots finanses, vēlētos atgādināt, ka atbils, eh, atbildība par stabilitātes instrumentu ieviešanu un kādu programmu realizēšanu ir komisijas atbildība. Un tādēļ šī instrumenta atrodas komisijas budžetā. Un tieši tādēļ šeit ir e, jāfinansē e, rīcība, par kuru ir atbildīga komisija. Un lūk, tā ir daļa no dienesta, tātad pienākumiem tiks nodota jaunajam dienestam, bet ir svarīgi, lai būtu cilvēki, kas ir spējīgi sekot kvalificēti uh, tam, uh, kā tiek sagatavoti un noris projekti, un es nedomāju, ka ir prātīgi vainot eh, komisijas kapacitāti. Un es vēlētos atgādināt, ka padoms lēmums veidot ārējās rīcības dienestu mm, uztic jauniem dienestam atbildību arī par plānošanu mm, kas ir konkrēts stabilitātes instrumenta sastāvdaļa un instruments ir domāts, lai ātri reaģētu uz krīzēm. Šeit tā tad nevar to iepriekš plānot, bet eh, plānošanas eh, fāzē attiecīgi tam vajadzētu izrietēt no nacionālajiem stratēģijas dokumentiem un ir jāpanāk līdzsvars starp plānošanas prasībām un reālo šo instrumentu īstenošanu un tas joprojām paliek, eh, kom, tā ir joprojām komisijas atbildība. Tas eh, mums ir jāspēj pieņemt informēt lēmumu. Paldies, direktor kungs, es domāju, tas bija ļoti labs paskaidrojums, Alvaro kungs. Jā, paldies par komisijas skaidrojumu. Tas eh, man uh, liek padara vēl grūtāk izvēli, vai sekot uh, referents ieteikumam vai nē, jo saprot, ka tam ir sava loģika man ir ļoti grūti tagad izvērtēt, kas tur patiešām slēpjas aiz tā visa, jūs izlasat eh, noteikumus par rezervas atbrīvošanu. Eh, tur tā tad ir teikts, ka tikko augstā pārstāve eh, izrādīs apņēmību konsultēties ar parlamentu un tā tālāk un tā tālāk. Bet, ja mēs vispār nezinām, par kādiem konkrētiem amatiem ir runa, vai te ir runa par vēstniekiem, Ehm, vai par kaut kādiem mazākiem uh, amatiem un posteņiem. Es tiešām nesaprotu, par ko te īsti ir runa, un manuprāt, nu, tas viss ir nedaudz sasteigts. Ja jau jūs jūtaties ērti visā šajā situācijā, tad labi. Bet man tas viss liekas diezgan savādi. Paldies, Juta, tagad! Tagad pēc tiem skaidrojumiem, kādus mēs saņēmām es arī domāju, ka mēs nevaram likt kādam ko darīt, un nemaz mūsu budžeta procedūrā nē. Es domāju, ka šeit varētu vēl nedaudz vairāk pārdomāt, un uh, kaut kādā brīdī izmaiņu uh, grozījumu vēstuli mums ir jāformulē, bet nu, mums nevajadzētu afet komitejai vienkārši pakļauties, jo man liekas, ka, nu, tas liekas tāds pārāk bīstams. Solis mums vajadzētu pagaidīt, jo mēs ar to neko praktiski, nu, neizpostam Eiropas ārlietu dienests, ārējais rīcības dienests tiks izveidots, kā veidosies un no kurām budžeta pozīcijām. Nu, varbūt mēs esam pārāk ātri šajā diskusijā, un tas skaidrojums, kādu šeit saņēmu, Nu, tas manā skatījumā ir tā rokas nost. <laughs> yeah. uh, James. Labi, James. Uh, of... Es nezinu, vai te vēl ir kāds no AFET. Es esmu. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Kā mēs jau zinām, mēs sekojam komiteju ieteikumiem. Un mums nevajadzētu sākt kaut kādus uh, otros minējumus izteikt par to, ko dara ārlietu komiteja. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Uh, jo ņemot vērā tos lēmumus, kas ir komisijai jāpieņem, runājot par dienesta iedibināšanu, un uh, iespējams, ka mēs varam iet uz samierināšanas procesu, bet mums ir jāuzticās tam, ko dara mūsu ārlietu komitejas locekļi. Un uh, kā tad mēs īsti viņu arī sauksim, vai Lēdija Eštone, vai augstā pārstāve Šķērs Svītra. Uh, uh, viceprezidentu, vispār viņa ir baronese. Jā, nu, esam jau šo muskulu grozījumu apsprieduši. Nākamā runātāja. Thank you, President. It's very difficult to... Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti grūti būt ar divām uh, komitejām budžeta un uh, ārlietu, bet varbūt, ka mums te vajadzētu nedaudz nogaidīt, kā Helga teica, un uh, kad mēs precīzāk redzēsim, no kurienes tad nāk šī nauda, un iespējams, nā, ka mēs pāris nedēļās situācija kļūs skaidrāka, un, protams, ka runa ir arī par laiku, mēs nevaram gaidīt pārāk ilgi, taču es varbūt rītdien varu komentēt ārlietu, uh, komitejā par e, šīm te šaubām un iespējams sakoordinēt šīs lietas. Labi, paldies. Nu tad vēršos pie koordinatoriem. Nu šķiet, ka vairāki no prezidēja izteica jautājumus ir jāņem vērā šīs prasības. Un tas tāds principi jautājums. Šis grozījums nāk no mūsu kolēģi, no mūsu ļoti labās, labenā kolēģi no ārlietu komitejas. Viss parlamentā viņu ļoti labi pazīst. Un, protams, ka mēs visi viņu atbalstam un tā tālāk. Un taisnība, ka formulējums šeit ir, nu, nu tāds mazliet mm, pra, pārlieku vienkāršs Nu jā, nu vārds sakot, mēs šo paturam rezervi. Es gribu jums ierosināt šādu lietu. Nu, protams, būs vajadzīgs koordinātoru lēmums. Nu, varbūt, ka mums jādod pašiem savu mazliet laika. Mums nav obligāti jābalso par to visu jau šovakar. Mums būs iespēja to darīt līdz pat ceturtdienai. Un uz atsevišķiem grūtiem grozījumiem mums pat vēl laiks ir vēl ievērojami ilgāk, kur runa par politisku par politiski svarīgiem jautājumiem. Līdz pat 6. oktobrim varam to darīt. Tātad varbūt nebalsosim par to tieši šovakar. Parunāsim vēl to, par to tieši tāpat kā Nadeža to arī ierosināja. Paskatāmies, ko tad afetīsta vēlējās un tā. Un tad mēs redzēsim, ka, kā varam saglabāt šo grozījumu principu, varbūt mainīt formulējumu, kas varbūt vairāk respektē arī citas iestādes un arī visus citus pārstāvis. Visi vienas prāts darām, rīkojamies šādi. Tautas partija piekrīt ar šāda veida risinājumu, ir ar mieru. Labi, ļoti labi. Nu, līdz ar to, godātie kolēģi, esam eh, beiguši darbu trīs minūtes pirms eh, oficiālā sēdes noslēguma laika. Paldies visiem deputātiem, lieliski! Nu, tad tiekamies rīt pulkstens deviņos un atsāksim atkal šo ļoti kaismīgo nodarbi un gribu tomēr aicināt koordinātors palikt zālē. Nu, tad uz pāris minūtēm pārtraucam darbu, kamēr pārējā aiziet. Paldies, labvakar!